Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Kā jaunā Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja, es šodien jūs sirsnīgi sveicu Eiropas parlamentā un sveicu mūsu vidū arī Reģionu komitejas priekšsēdētāju Mišelu Lebrēnu un Reģionālās politikas komisāru Johannesu Hānu. Vispirms es gribētu silti pateikties komisāram Hānam par viņa sadarbību ar Eiropas parlamentu. Pat eh, tad, kad Eiropas eh, komisija un Eiropas parlaments nebija viensprātis, viņš vienmēr bija spēcīgs un atklāts partneris. Mēs patiešām ceram, ka viņš eh, turpinās aizstāvēt kohēzijas politiku savā turpmākajā amatā. Pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām maijā mūsu komitejas deputātu Sastāvs eh, ļoti izmainījās, taču es esmu pārliecināta, ka jūs kopā ar mani apsveiksiet pieredzējušāko deputātu atgriešanos un novēlēsiet viņiem arī daudz veiksmes darbā, tāpat kā mūsu jaunajiem kolēģiem. Mūsu jauno deputātu vidū ir eh, divi bijušie reģionu komitejas priekšsēdētāji - Breso kundze un Valkar Selkungs. Taču Vienalga, vai te ir runa par um, ilgstošiem Eiropas parlamenta deputātiem, bijušajiem reģionu komitejas deputātiem vai jaunpienācējiem Briselē, mums visiem ir daudz kopēja. Proti, mēs visi labprāt vēlamies dot savu ieguldījumu kohēzijas politikas attīstībā. Ekonomisko grūtību laikā kohēzijas politika spēlē ļoti nozīmīgu lomu, Eiropas ekonomiskā dzinēja atkal iedarbināšanā. Mums ir jābūt ambicioziem. Kohēzijas politikai ir jādod rezultāti. Paraugu prakse noteikti ir jāizmanto politikas īstenošanā. Šodien mēs ar lielu prieku sveicām mūsu vidū Angelu Guriju, OECD priekšsēdētāju. Viņš mums pastāstīs, kā citi pasaules reģioni uh, skatās uz Eiropu un kā viņi gūst iedvesmu no Eiropas kohēzijas politikas. Dāmas un kungi, mēs varam lepoties ar līdz šim sasniegtiem rezultātiem, taču mēs nevaram būt vienkārši ar apmierināti ar to, ko esam sasnieguši pagātnē, jo īpaši Reģionālās attīstības komiteja izmantos parlamentārās tiesības pieprasīt informāciju no komisijas lai nodrošinātu, ka jaunās kohēzijas likumdošanas īstenošana tiek rūpīgi pārbaudīta. Viens no galvenajiem punktiem, ko deputāti uzdeva nesenajās, nesenajā komisāra kandidātu uzklausīšanā, reģionālās politikas jautājumos, Kreitūkundas uzklausīšanā, mēs tieši prasījām, lai eh, reģionālās attīstības komitejai tiktu sniegti biežāki ziņojuma un pārskati. Mēs pieprasīsim laicīgu un efektīvu īstenošanu. Mēs arī dosimies uz dalību valstīm, lai pārbaudītu īstenošanu uz vietas. Mēs arī uzdosim jautājumus komisijai, tad, kad mēs redzēsim, ka attīstība ir pārāk lēna. Un mēs eh, organizēsim uzklausīšanas, lai informētu Eiropas parlamenta deputātus un visus iesaistītos. Pilsoņi vēlas redzēt rezultātus. Mums ir jāsadarbojas Mums ir atšķirīgas, bet vienotru papildinošas lomas, un mums ir jānodrošina, lai pilsoņiem mēs neliktu vilties. Paldies par uzmanību. Tagad es došu vārdu reģionu komitejas priekšsēdētājiem Labrēna kungam. Madame la Présidente de priekšsēdētājs kundze, eh, Mihailos kundze, Eiropas parlamenta viceprezidenta kungs um, Ramona uh, Karsel, uh, godātais SAO ģenerālsekretāra kungs, dāmas un kungi, es priecājos par to, ka atvērto dienu atklāšanas sanāksme uh, atkal notiek Eiropas parlamenta plenāru sēžu zālē, un es pateicos parlamentam par silto uzņemšanu. Šīs dienas sanāksme ne tikai turpina senu tradīciju, kas pastāv starp mūsu institūcijām, tā arī uh, saskan ar uh, jaunu sasaukumu un jauna institucionālā ietvara izveidi, jo rīt beigsies komisāru kandidātu uzklausīšana. Es vēlos pateikties eh, jums, Ramon Luis un Mihailovas kundze, par to, kā notiek kopīga eh, mūsu eh, divu institūciju komiteju, tātad reģionālās attīstības un koter komisijas sēde. Uh, jūs, uh, uh, Hāna kungs, uh, strādājot par reģionālās attīstības komiteju, esot reģionālās attīstības komisārs, esat strādājis pie šīs politikas izveides. Šo gadu laikā ir notikušas brūtiskas pārmaiņas Eiropas Savienības pārvaldībā un reģionālās attīstības politikā. Uh, Tā ir kļuvusi par investīciju politiku un akcents tiek likts uz rezultātiem. Un vēl vairāk nekā jebkād iepriekš Eiropas Savienības ekonomiskā pārvaldība un stratēģija 2020 gūst ieguldījumu no šīs politikas. Un uh, tieši šajās atvērto durvju dienās uh, Mums ir jāapspriež šie jautājumi par to, kā dot papildu vērtību investīcijām uh, mūsu pilsoņu reģionu attīstības veicināšanai, kā nodrošināt kopīgu izaugsmi, iztenojot viedas investīcijas. Uh, runājot par programmu sastādīšanas periodu no 2014 līdz 2020 gadam. Uh, Es eh, gribu uzrunāt visus dalībniekus šodien. Es gribu pateikties komisāram Johannesam Hānam par tiem gadiem, ko viņš ir strādājis mūsu reģionu labā, ieklausoties mūsu vēlmēs un bažās. Godātais Gorijas kungs, STO ģenerālsekretāri, es priecājos, ka jūs šodien esat mūsu vidū. Es domāju, ka nekļūdīšos sakot, ka Eiropas reģionu komiteja un Eiropas komisija vienādi analizē situāciju. Saprātīgas publiskās investīcijas ir izšķiroši svarīgas, lai uh, nodrošinātu to, ka mūsu ekonomika un uh, darba tirgus uh, spēja pārvarēt krīzi un nodrošināt attīstību. Es arī jums pateicos, ka šajās atvērto durvju dienās jūs mūs iepazīstināt ar uh, pamats secinājumiem par 2014. Uh, gada perspektīvām SAO uh, vērtējumā un par, par šo Uh, pētījumu un ir parakstīts memorāns starp SAO un reģionu komiteju par to, kā stiprināt mūsu sadarbību, kas līdz šim jau ir notikusi ļoti efektīvā veidā. Dāmas un kungi, es izmantoju šo iespēju, lai norādītu uz to, ka 200 reģionu un pilsētas 30 valstīs Uh, un 11 Eiropas komis, komisijas ģenerāldirektorāti un asociāciju sadarbības tīkli ir izveidojuši šo atvērto dievu, dienu programmu. Un daudzi no tās sagatavotājiem šodien atrodas šajā zālē. Es visiem sirsnīgi par to pateicos. Un vēl es vēlos arī uzrunāt vietējo un reģionālo pašvaldību deputātus Eh, reģionu komiteja ir jūsu institūcija. Tā aktīvi sniedz konsultācijas Eiropas Savienības institūcijām par jautājumiem, kas ir saistīti gan ar Eiropas, gan reģionālās politikas īstenošanu. Mēs vienmēr uzmanīgi jūsos ieklausāmies. Mūsu uzdevums ir aizstāvēt subsidiaritātes un daudzlīmeņu pārvaldības principus. Uh, kad uh, mēs uh, izvērtējam Eiropas Savienības uh, politikas stratēģiju ņemot vērā pārmaiņas un Eiropas Savienība un parlamentu jauno sasaukumu, es gribu jums apliecināt, ka mēs padziļināti analizēsim jūsu viedokli, uzklausīsim jūsu viedokli un uh, rūpēsimies par to, lai jūsu viedoklis tiktu ņemts vērā. Un uh, aicinu jūs uzturēt kontaktus ar reģionu komiteju ne tikai atvērto durvju dienu laikā, bet arī ikdienā. Un noslēgumā uh, sveicu jūs atvērto durvju dienu pasākumā un dodu vārdu mūsu pirmajam oratoram Ramonam Luis, Jūs esat uh, bijis Eiropas reģionu komitejas priekšsēdētājs un tagad esat Eiropas parlamenta viceprezidents. Un tas liecina par to, cik uh, svarīga loma tiek piešķirta reģioniem un pilsētām Eiropas Savienībā. Un es, uh, mēs vēlamies dzirdēt jūsu viedokli, jo jūs tagad pārstāvat jauno parlamenta sastāvkumu. Paldies! Paldies! Tagad man ir tas gods dot vārdu Ramonam Luisam Balkarselam Siso, Eiropas parlamenta vicepriekšēdētājam. Lūdzu, jums vārds. De la Comisión Regi, señora Mihailov. Reģiona komitejas priekšsēdētāja, um, kungs, Vozņika kungs, Mišelkungs, komisāri Hānkungs, kolēģi, dāmas un kungi, draugi. Varbūt eh, šie vārdi jums šķitīs tādi kā klišeja, taču es gribētu pavisam atklāti teikt, ka man ir ārkārtīgi liels gods piedalīties atvērto durvju dienu atklāšanā. Man ir arī ļoti liels prieks redzēt ļoti daudz pazīstamu seju. Esmu darbojies reģionu komitejā uh, vairāk nekā 20 gadus, un pavisam nesen vēl biju uh, tās priekšēdētājs. Tieši tāpēc arī es ļoti labi pazīstu šo institūciju. Es zinu, kādi pūliņi ir ieguldīti, lai palīdzētu visiem Eiropas reģioniem un pilsētām. Atvērto durvju dienas ir izcila iespēja dalīties pieredzē, un izvērtēt eh, kohēzijas politikas ietekmi mūsu teritorijās. Tas ir arī veids, kā mēs varam viens otru salīdzināt, un mēs varam arī redzēt, kā dažādi projekti tiek pielāgoti dažādos reģionos, lai nodrošinātu pilsoņu interešu izpildi. Uh, Sadarbības starp institūcijām vienmēr ir bijusi ārkārtīgi svarīga. Vienošanās, kas tika parakstīta februārī, ir tāda kā kulminācija mūsu centieniem. Mēs redzam, cik liela nozīme tiek piešķirta subsidiaritātei un daudzlīmeņu pārvaldībai. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu mūsu pilnvaru izpildi. Starpiestāžu dialogs ataino abu institūciju intereses, sasniegt eh, ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķus, kas, protams, ir Eiropas Savienības eh, pamatā. Ir jāsaka arī, ka ir eh, jābūt eh, labai sadarbībai starp reģionu komitejas un Eiropas parlamenta eh, komisijām un komitejām. Šādā veidā mēs varēsim palielināt sinerģiju starp referentiem un ziņotājiem, mēs varēsim bagātināt mūsu ziņām un atzinumu saturu, un līdz ar to tiesību akti būs labāk pielāgoti valdību vajadzībām, un valdības ir vistuvāk pilsoņiem. Protams, Nav nekādu šaubu par to, ka savā jaunajā amatā Eiropas parlamentā es pats personīgi uzņemšos atbildību par eh, šo institūciju attiecību uzlabošanu un pastiprināšanu. Dāmas un kungi, komisāra Hān, mīļais Johannes, es gribētu vēlreiz teikt, ka jūs esat izcili darbojies eh, reģionālās politikas komisāra amatā pēdējo gadu gaitā. Jūs bijāt patiešām labs sabiedrotājs, un jūs aizstāvējāt kohēziju visos reģionos un visās Eiropas pilsētās. Īstenībā mēs redzam, ka e, šīs e, politikas liederīgumu ļoti daudzi cilvēki ir apšaubījuši. Un e, šīs šaubas ir radušās tāpēc, ka rezultāti attiecībā skaitliskā izteiksmē nav bijuši pārāk labi, ņemot vērā recesiju. Tagad mēs varam vērot eh, pirmās ekonomiskās izaugsmas pazīmes Eiropā, taču šī atveseļošanās, diemžēl, nav ļāvusi mums atbrīvoties no uh, atšķirībām starp reģioniem, un to mēs varam vērot eh, šajā sestajā ziņojumā par ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju. Tieši tāpēc mums vajadzētu stiprināt Eiropas politikas īstenošanu. Ir svarīgi, lai mēs visi sadarbotos un nodrošinātu tādu kohēzijas politiku, kas būtu pielāgota katras mūsu teritorijas īpatnībām. Reģionālā politika ir vislabākais instruments, kāds ir Eiropas Savienības rīcībā, Tā mums ļauj konsolidēt mūsu ekonomisko atvesaļošanos un ļauj radīt jaunas darba vietas. Kohēzijas politika liks uzsvaru uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs atbalstīsim arī novatoriskumu. Šīs jomas ir arī darba vietu radīšanas iespējas, un proti tieši zaļu darba vietu radīšanai. Tās nodrošinās uh, arī darbu speciālistiem IKT sektorā, ļaus mums nodrošināt tādas nozares, kas būs ilgspējīgas un iekļaujošas. Priekšādētājs Lebrēns ir runājis par to, ka viens no galvenajiem mūsu mandātiem ir radīt darba vietas, un tas ir jādara, jo īpaši tāpēc, ka mums ir jācīnās pret jauniešu bezdarbu. Tas ir mūsu kopējais mērķis. Mums ir jācīnās, un tas ir jādara tāpēc, lai pilsonim šķistu, ka Eiropa viņam ir tuvāk. Tieši tāpēc mums ir arī Eiropas plāns investīcijām, kas ļautu stimulēt izaugsmi. Es gribētu teikt, ka nav nevienas labākas politikas par kohēzijas politiku šo mērķu sasniegšanai. Mani uztrauc tas, ka Eiropas Savienībā pastāv šķēršļi ekonomiskai atvesaļošanai mūsu reģionos, un šie šķēršļi ļoti dažādi un ir radušies dažādu iemeslu dēļ. Mums ir jāizmanto elastīgums stabilitātes un izaugsmas paktā tā, lai mēs nodrošinātu, ka investīcijas no struktūra fondiem nenāktu par vēlu. Gan parlamentā, gan, Eiro, gan reģionu komitejā mēs vēlamies, lai deficīta mērķi tiktu sasniegti attiecībā uz nacionālo līdzfinansējumu, jo īpaši, ja runa par kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu. Itālijas prezidentūra padomē ir noteikusi, ka šis temats būs viņa prioritāte. Cerams, ka līdz gada beigām mēs būsim saņēmuši atbildi. Jebkurā gadījumā Vietējās pašvaldības un reģiona pašvaldības zina, ka tās var paļauties uz Eiropas parlamentu, ka Eiropas parlaments būs viņu sabiedrotais šajos centienos. Nākamais mūs uztrauc arī kavējumi maksājumos, kas ir saistīti ar kohēzijas politiku. Pagājušā gada beigās nesamaksāto rēķinu apmērs bija jau 23 miljārdi eiro Šie neveiktie maksājumi rada ļoti lielas problēmas, jo īpaši tādos reģionos, kas um, jau tagad cieš no recesijas. Maksājumi bieži vien aizkavējas, un dažkārt šī aizkavēšanās pārsniec pat 60 dienas. Šī problēma ir nekavējoties jāatrisina, iesaistot arī komisiju un padomi. Dāmas un kungi, Es gribētu, lai mūsu reģioni aizsargātu savas pozīcijas savu attiecīgo valstu galvaspilsētās. Mums ir vajadzīgas investīcijas, lai sanāktu, panāktu mūsu mēģus pēc iespējas ātrāk. Mums ir jānodrošina labklājība mūsu reģionos, un šeit ir jāizmanto ne tikai informācija par IKP, bet arī citi indikātori. Šādā veidā mēs varēsim labāk atainot realitāti reģionos. Tagad es gribētu izmantot iespēju, lai uzteiktu SAO izcilo darbu. SAO ģenerālsekretārs mums ir izrādījis godu un ir pievienojies mūsu sanāksmei. Viņš mums labāk varēs pastāstīt par eh, reālo situāciju ārpus mūsu reģioniem. Liels paldies un veiksmīgas šīs atvērto durvju dienas! Thank you, Mr. Valkarsel. Paldies, Valkārsela kungs! Tagad man ir tas eh, gods dot vārdu reģionālās politikas komisāram Johannesam Hānam. Lūdzu, komisār, vārds jums. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Um, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētāji, ģenerāls sekretāra Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieka, dāmas un kungi, dārgie kolēģi, dārgie reģionu komitejas, eh, reģionu politikas draugi. Esmu priecīgs sveikt jūs šodien, jo īpaši uz šī gada atvērtēm dienām, atvērto duru dienām, jo tas man ir īpašs brīdis. Tās ir manas pēdējās atvērto durvju dienas man komisāram, kas atbildīgs par reģionu komiteju. Es atceros divas savas pirmās atvērtās durvju dienas 2010. gadā. Es atceros, tas bija pirms piektā kohēzijas ziņojuma publicēšanas. Mēs apspriedām kohēzijas politikas nākotni un krīze klauvē pie mūsu durvīm. Un jau bija skaidrs, ka reģionu politika nevarēja turpināties tā, kā tas bijis agrāk. Un es atceros, ka savā ievadrunā uzsvēru, uh, trīs svarīgas aspekts - koncentrēšanās rezultāti un kondicionalitāti. Toreiz 2010. gadā e, izskanēja daudz e, skepses par kohēzijas politikas pievienoto vērtību. Un mēs uz to atbildējam ar reformu, transformējot politiku par īstenu strateģisku instrumentu, lai panāktu jaunus mērķus. Manam mandātam tojoties beigām nevaru slēpt savu lepnumu. Es jūtos kā tēvs, kas redz savu bērnu pieaugam. Tagad, pateicoties kohēzija politikas reformai, tā ir strateģiskāka, efektīvāka, tendēta uz eh, rezultātu un tas arī sniedz lielu ieguldījumu 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanai. Un arī cilvēku mentalitāte ir mainījusies, mainījusies. Kohēzijas politika vairs netiek uzskatīta par naudas maisu. Tagad investīciju filozofija tiek labi izprasta un uztverta, un tā ir ne tikai tāpēc, ka ir mainījies nosaukums tagad to dēvē par eh, Eiropas struktūrālo investīciju fondu, bet te ir bijušas izmaiņas struktūrā, kurā galvenais ir stratēģija un tikai tāda projekta. Tagad mēs esam 2014. līdz 2020. gada perioda sākumā. Šis ir visizšķirošākais posms, jo mēs nosakām pareizo ietvaru, radām priekšnoteikumus finansējumu piešķiršanai sarunas eh, partnerības nolīgumu un operatīvo programmu noslēgšanai turpinās komisija. Līdz šim ir pieņēmusi 16 eh, partnerības nolīgumus, arī ar Somiju tuvākais gadāms. Tas atbilst vairāk par 311 miljārdiem eiro, jeb apmēram 70% no visa šī fonda budžeta. Mēs esam saņēmuši gan drīz visas operatīvās programmas, bet līdz šim esam pieņēmuši tikai septiņas. Vēl ļoti tāls ceļš ejams, vēl daudz darāmā, pirms varēsim sākt investēt projektos un īstenajā ekonomikā. Taču mēs nedrīkstam upurēt kvalitāti ātruma vārdā, jo te ir runa par programmēšanu uz visiem nākošajiem septiņiem gadiem, un ja ņemat vērā prognozes, tad būtībā te ir runa par veseli desmit gadi. Spriežot eh, pēc eh, pirmajiem analīžu rezultātiem par partnerības nolēmumu, mm, līgumiem un operatīvām programmām, ir ļoti iedrošināts zīmes, ka mums izdosies tos īstenot dzīvē. Piemēram, ir zināms, ka Apmēram 125 miljārdi eiro ir piešķirti, lai atbalstītu uzņēmē darbību, pētniecību un attīstību, novatorismu, IKT un zemu oglekļa izmešu ekonomiku. Tas nozīmē, ka palielinājums ir vairāk par 20% salīdzinājot ar iepriekšo periodu, kas atainojas samazinājumu infrastruktūras atbalsta jomā. Protams, mēs eh, turpinām atbalstīt infrastruktūras attīstību visās dalībvalstīs. Atšķirība šoreiz ir tā, ka pat laban mēs eh, strateģiskāk izvēlamies projektus, lai tie sniegtu ieguldījumu eh, viedai ilgspējīgai izaugsmei. Jo vairāk investējot uzņēmumos, inovācijā un zemu oglekļi izmešu ekonomikā mēs varēsim labāk ietekmēt darba vietu izveidu un izaugsmi. Vēl viena laba zīme ir tas, ka finanšu instrumentiem ir liela nozīme. Jau 2007. līdz 2013. gada periodā mēs redzam ievērojumu palielinājumu. Līdz ar to 2012. gada beigās kohezijas politika bija ieguldījusi uh, pār par 12,6 miljārdu eiro finanšu instrumentos 25 dalībvalstīs. Agrāk tas bija tikai nedaudz vairāk par 1 miljārdu eiro. Un pat labam tiek sagaidīts, ka laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam mēs palielināsim šo summu divkārt, sasniedzot apmēram 30 līdz pat 40 miljārdu eiro. Nu, protams, ir paredzēta īpaša pasākuma, lai veicinātu nodarbinātību, uzlabotu mm, iedzīvotāju kvalifikāciju un samazinātu nabadzību. Mūsu analīze liecina par to, ka 100 miljārdu eiro tiks ieguldīti iedzīvotājos, izmantojot Eiropas sociālo fondu, fondu un Eiropas reģionālās attīstības fondu. Tas eh, tiks paveikts izmantojot pieeju, kas atbilst kvalifikācijām un eh, darba tirgus prasībām. Ir paredzētas daudzu fondu programmas jaunajā periodā, lai palielinātu uh, pozitīvo ieguldījumu politiku prioritāšu jomā. Jau 88 programmas 16 dalību valstīs ir apstiprinātas un tās apvieno Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un kohezijas fondu. Esmu īpaši priecīgs par to, ka piešķīrumi ir veltīti mm, mm, maza ogakļu izmeša ekonomikai. Tā ir viena no tām tematiskajām e, jomām, kur e, regulējumi ir noteikuši slieksni dalībvalstīm. Es gribu atgādināt vienu iespaidīgu skaidru. Ja mēs varam ietaupīt tikai 1% enerģijas patēriņu Eiropā gadā, mēs varētu samazināt par 2,6% gadā mūsu gāzes importu. Un jūs saprotat, ko tas nozīmē, ņemot vērā pašreizējo politisko krīzi, kur atslēgas vārds ir Ukraina, bet arī citi. Tātad pat labam mums ir apmēram 38 miljārdi eiro, kas tiek eh, veltīti klimata pārmaiņu mazināšanas ekonomikas attīstībai un zaļās ekonomikas attīstībai. Un ir jau 17 partnerības nolīgumi no iespējām 28. Tas jau divreiz vairāk nekā periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Uh, un ar nacionālā līdzfinansējuma ieguldījumu un privātā finansējuma pieejamību gaidāms, ka tas skaits būs vēl lielāks. Taču mēs nedrīkstam aizrauties uh, lielajā priekā, lai cik uh, patīkams būtu šīs zīmes, tas uh, pagaidām ir vēl tikai uz papīra. Svarīgi ir to visu īstenēt praksē, īstenot programmas, projektus, kas tiešām atainosies reālajā dzīvē. Es vēlos izmantot šo iespēju, pastāstīt jums par savām pārdomām, kāda būs gaidāmi izaicinājumi nākotnē. Kā jūs zināt, šī politika ir atkarīga no vīdes, kurā tā tiek īstenot. Tāpēc mēs esam izveidojuši saikstu starp jauno kohēzijas politiku un ekonomiskās pārvaldības procesu un Eiropas pusgadu. Taču šīs saiknes e, nosacījumi vēl nav izstrādāti. Pat labam tiek uzskatīts, ka kohēzijas politikas finansējums nav pieņems tām valstīm, kas neizpild prasības, taču tā ir vienpusēja nostāja. Mums jāatceras, ka um, kohēzijas politika var būt gan pātadziņa, gan arī burkāns Mums ir jāsniedz atbalsts dalībvalstīm, lai tās varētu izpildīt pret tām izvirzās prasības Eiropas semestri ietveros. Te ir runa par fiskālo konsolidāciju, struktūrā reformām un investīcijām. Tāds ir kohēzijas politikas trīs stūrs. Visas šīs trīs malas ir vienādi jāstiprina. Jāveicina arī valsts iestāžu iesaistīto pušu reģionāla līmenī un pašvaldību līmenī kapacitāti. Viņi īsteno projektus uz vietas. Te nav runa tik daudz par līdzekļiem, cik par atbilstošu struktūru izveidošanu un atbilstošu iespēju izveidošanu. Te runa par vienkāršiem noteikumiem un efektīvas partnerības izveidošanu visos līmeņos. Kohēzijas politika sniedz finansējumu un iespēju lai veidotu efektīvu valsts pārvaldi. Tas veicina uzticēšanās gaisotnes izveidi, kas savukārt piesaist tiešās investīcijas. Ir vēl viena svarīga problēma, kas ir jāatrisina tuvākajā nākotnē. To jau pieminēja daži no iepriekšējiem runātajiem. Kā jau jūs zināt, pastāv uh, atšķirības starp īgada eh, saistībām un īgada maksājumiem ES budžetā. Diemžēl šī plaisa katru gadu paplašinās, un mums ir grūti izpildīt apņemšanās, jeb solījums, ko esam devuši esam nonākuši situācijā, kur īst, uh, e, projektu īstenošanu jau tiek traucēta likviditātes trūkuma dēļ. Dalībvalstīm ir jārisina šis trūkums, neatbilstības ar uh, e, pol politikas solījumiem un budžeta lēmumiem. Viņi nevar no mums sagaidīt un pieprasīt lai mēs sniedzam finansējumu bez prasību izpildīšanas. Tāpēc es aicinu jūs, kam ir politiskā vara jūsu valstī, izmantot e, budžetu, kas pieņems Eiropas Savienībā. Tas ir budžets dalībvalstīm, iedzīvotājiem, nevis Eiropas institūciju vai dalībvalstu administratīvajām izmaksām, jo tikai 6% no visa ES budžeta Eiropas Savienībā tiek izmantots administratīviem mērķiem, administratīvām izmaksām visām ES institūcijām. Pārāk par 94% no ES budžeta tiek dots atpakaļ dalību valstīm, un tikai neliela daļa no šī budžeta tiek izmanto darbībām ārpus Eiropas Savienības. Kad mēs pieprasām atbilstošu, jeb adekvātu budžetu, mēs pieprasām tādu budžetu, kas mums ļauj izpildīt mūsu solījumus, ko esam devuši mūsu līgumslēdzēju pusēm. Lūdzu, dariet atbilstoši šim postulātam. ne tikai kohēzijas politikā, bet arī citās ES politikās pilsētu iesaisti ir svarīgi. Es tiešām uzskatu, ka bez pilsētām mēs nekad nepanāksim mūsu ambiciozos 2020 stratēģijas mērķus. Bez pilsētām nav ilgspējīgas ilgspējīga atrisinājuma krīzes situācijā, nebūs eh, arī ievērota Eiropas darba kārtība. Es eh, noslēdzot savu komisāru darbu, varu sacīt, ka esam panākuši ievērojumu progresu. Mūsu rīcībā ar kohēzijas politika ar ievērojumu urbāno dimensiju. Taču to nedrīkst uzskatīt par eh, pretstatu lauku apvidiem. Mums ir vajadzīga sadarbība starp pilsētām un laukiem jo šie reģioni patiesībā, šie apvidi nav viens no otra stingri nodalīti, tie ir saistīti, un mēs arī zinām, kā cilvēki to uztver. Mūsu rīcībā ir jauna urbānā dimensija, tā jau atjaunojas jaunajā periodā. Tiek uzskatīts, ka apmēram 50 līdz 60% no RDF līdzekļiem būs eh, pilsētu attīstībai. Līdztekus tam ilgspējīgas pilsētvīdes attīstībai ir paredzēti apmēram 60 miljārdi eiro. Un tagad sabiedriskās apspriedes urbānajā darba kārtībā ir noslēgtas, un skaidrs, ka mums ir vairāk jāizstat pilsētas ēst politika izstrādē apspriež analīze tiks publicēta līdz šī gada beigām. Un svarīgi uzņemt to ātrumu saglabāt urbānās darba kārtības kontekstā. Dargie draugi, atvērto durvi dienas ir lieliska iespēja kopīgiem spēkiem veidot vidi. Te ir uh, svarīga sadarbība starp dalībvalstīm un komisiju, taču nemazāk svarīga sadarbība starp uh, vietējām un reģionālajām varas iestādēm, ar citām iesaistītām pusēm. Šīs partnerības veiksme ir pamats kohēzijas politikas veiksmē. Es zinu, ka labākie no mūsu projektiem un efektīvākiem sadarbības tīkliem ir cēlušies tieši atvērto durvju pasākuma laikā. Šī partnerība ļoti svarīga, pateicoties tam, kohēzijas politika var attīstīties, mobilizēt resursus, un tieši tāpēc kohēzijas politika var sniegt ieguldījumu mūsu kopīgo Eiropas mērķu sasniegšanai. Mūsu kopīgie mērķi, kā Eiropa 2020 mērķi, ir acīm redzami, taču ir arī citi. Piemēram, struktūrālie fondi tika izmantoti, lai veicinātu valsts investīcijas, kas citādi krīzes apstākļos nebūtu notikušas. Ir arī veidoti transporta tīkli, kas ir svarīgi visā Eiropas Savienības kontekstā. Mēs arī vēlamies rēķināt, um, risināt mūsu energoatkarības problēmas. Lai kāda būtu izaicinājuma līdz 2020. gadam, un pēc tam mēs esam gatavi tiem stāties pretī. Nobeigumā vēlos pateikties no visas sirds visiem tiem, kas šo reformu padarījuši iespējumu. Jo īpaši vēlos paust savu pateicību kolēģiem Eiropas parlamentā un reģionu komitejā. Iepriekšējā Eiropas parlamenta reģiona attīstības komitejas priekšstādātāja Danute Hübneri un iepriekšējie, iepriekšējie reģionu komitejas priekšsēdētāji Ramon Luis Valkasel. Viņi ir eh, snieguši ievērojumu ieguldījumu. Vēlos arī pateikties Angela Guēra par lielisko sadarbību, kas mums ir bijusi daudz gadu laikā ar ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju. Vēlos arī pateikties cilvēkiem, uh, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties gadu, pēdējo piecu gadu laikā apmeklējot reģionus. Jūs esat tie, kas īsteno progresu uz vietas. Esiet droši par to, ka par spīti portfeļa maiņa Eiropas reģiona attīstība ar vienu ir tuva manai sirdī jūs arvien var paļauties uz uh, mana turpin, manas turpinātājas, kurins greto, empātiju un neatlaidību. Es tiešām aicinu jūs pabeigt darbu pie programmēšanas dokumentiem. Neupurējiet kvalitāti ātruma vārdā, taču izmantojiet tās iespējas, ko piedāvā jaunā kohēzijas politika un uh, veiciet nevajadz, vajadzīgos ieguldījumus jūsu reģionos. Tam ir e, jāizdara liela atšķirība, jāpanāk liela atšķirība cilvēku dzīvē. Līdz šim mēs esam paļāvušies uz e, politi domātājiem par politiku. Tagad e, praktizētājiem ir jāķers pie darba. Es ceru, ka jums šis pasākums būs veiksmīgs. Paldies! Thank you, Commissioner. Paldies, komisāra kungs, un tagad es dodu vārdu Jose Angelam Gorija, kurš ir ESAU ģenerālsekretārs. Vārds jums. Madame eh, Mihailova. Mihailovs kundze. Eh, le, viceprezident Lebrān, komisāra eh, Hāna dārgais Johānēs, godātie reģionu komitejas locekļi, deputāti, draugi. Esmu prieks, priecīgs par iespēju jūs uzrunāt uh, atvērto dienu atvēršanas pasākumā. Mēs esam sadarbojušies ar jums, ar Eiropas komisēju jau daudzus gadus veicinot efektīvu reģionu attīstību. Pirms dažiem brīžiem uh, prezidents Lebrāns norādīja uz memoranda parakstīšanu starp mums un uh, reģionu komiteju par kopīgu sadarbību un apņemoties uh, padarīt mūsu sadarbību vēl regulārāku. Šobrīd um, uh, šīs atvērto durvju dienas ir veltīts kopīgai izaugsmai un viedai investīciju politikai cilvēku labā. Uh, lai nodrošinātu lielāku izaugsmi, uh, vairāk darba vietu, uh, zaļāku izaugsmi, tīpaši ņemot vērā ierobežotos uh, pieejamos resursus, tādēļ ir jāinvestē saprātīgi un strateģiski, kas ir ļoti svarīgi, ja vēlamies sasniegt izvirzītos mērķus, apmierinot pilsoņu vajadzības. 2012. Uh, gadā 72% no 1,3 triljoniem investīciju tika veiktas reģionos. Un līdz ar to publiskās investīcijas ir palīdzējušas uh, Uh, veikt korekcijas pēdējo gadu laikā. 2007. 2012. gadā subnacionālo investīciju apjoms SAO valstīs samazinājās par 4%. Un es gribētu iezīmēt politikas attīstības virzienus un instrumentus, ko mēs izstrādājam lai nodrošinātu ilgtspējīgu efektu investīcijām nākotnē. Un tādēļ arī mēs pievēršam uzmanību tam, ka mēs laižam klajā divas publikācijas šodien. 2014. gada reģionālais pārskats un kā jūs dzīvojat savā reģionā, jeb reģionu labklājību. Un šajā publikācijā par reģionu labklājību mēs pievēršamies Sardīnijai, Nīderlandes ziemeļiem, Ņūkāslas reģionam, Dienvidu Dānijai, Romai, Itālijā. Morelos štatam Meksikā, vai ASV partnerībai, ilgtspējīgām kopienām ASV. Tie ir tikai daži no tiem piemēriem šai uh, fokusētai reģionālai pieejai uh, publikācijā uh, reģiona labklājība. Mēs uh, zi, apzināmies, ka mūsu svarī, sabiedrībai svarīgs nekai IKP un IKP uz vienu iedzīvotāju, ir jādomā par politikas uzlabošanu. Mums ir jāskatās uz veselu spektru dažādu indikātoru, nekai vienu indikātoru. Un tādēļ ir izstrādāta uh, uh, tāda speciāla tabula, lai izvērtētu uh, šo reģionu attīstību pēc vairākiem kritērijiem. Ir svarīgi, kā, kāda ir pilsoņa dzīve, un daudz kas tiek darīts tieši reģionālā līmenī, kas to nosaka. Uh, Un uh, šis pētījums palīdz mums salīdzināt 362 uh, reģionus, 34 valstīs, 9 uh, dažādos dzīves kvalitātes aspektos. Un jūs redzat, kā ir nodokļu situācija Toskānā, kāda ir veselības aprūpas situācija, vai, ja mēs, piemēram, salīdzinām Saksiju ar Kanzāju bezdarba līmeņa ziņā. Tāpat tiek ņemti vērā tādi kriteriji kā piekļuvi izglītībai, nodarbinātība, nemateriāli apsāk tādi kā nodarbinā, eh, veselības aprūpe, vides aizsardzība. Daudzi no šiem faktoriem ir saistīti ar to, kur cilvēki dzīvo un vidējie dati par valsti kopumā bieži vien eh, neatspoguļo reālo situāciju. Ir jāsaprot, kā publiskās investīcijas eh, nodrošina darba vietu radīšanu un eh, kāda ir ietekme uz iedzīvotāju labklājību. Bieži vien mēs mērām to, ko var viegli saskaitīt, piemēram, slimnīt, gultas vietu skaitu slimnīcās Tas ir uh, it kā ļoti ticams rādītājs, bet tas jau neliecina par to, vai cil, kāda ir cilvēka veselība. Un uh, nenorāda arī uz dažādu faktoru miedarbību labklājības jomā. Un, uh, ja pareizi orientē investīcijas, tad var iegūt labākus rezultātus, piemēram infrastruktūras tā saucamā zaļināšana var radīt la, pozitīvu ietekmi ne tikai uz apkārtējo vidi, bet arī veicināt darba vietu radīšanu vai noteiktu tehnoloģiju attīstību. Tā kā pilsētas attīstās, uh, uh, orientētas investīcijas joprojām ir ļoti svarīgas, jo divas trešdaļas SAO valstu iedzīvotāji dzīvo pilsētās. Uh, un uh, pilsētas eh, tiek, ja aplūkojam to, kur cilvēki dzīvo, nevis eh, administratīvo struktūru, tad arī aina ir atšķirīga. Mēs apsekojām 1200 uh, urbānos vai pilsētu rajonus, uh, izmantojot uh, lielu datu apjomu par 275 lielākajām pilsētām, par mājokļiem. Uh, tātad uh, šeit dzīvo puse no SAO valstu iedzīvotājiem, līdz ar to uh, šeit šie dati ir ļoti būtiski, domājot par politikas attīstību. Uh, un tas mums eh, ļauj izvērtēt saikni starp pilsētvidi un laukiem. Eh, tāpat eh, mēs pievēršamies vidējām un mazām pilsētām, ne tikai galvaspilsētām. Tāpat šiem pils, Eh, šīs pilsētas var eh, ietekmēt pozitīvā veidā attīstību reģionos, kas atrodas pat 200 km no šīm, no šīm pilsētām. Tātad šeit ir eh, runa par savu veidu aglomerāciju. Un tas viss liecina par to, ka pārvaldībā ir nepieciešami novatoriski risinājumi. Uh, kopā ar Eiropas Savienību un Eiropas komisiju mēs esam izstrādājuši ieteikumus pilsētu lauku partnerībai attīstības jomā. Pilsētas eh, rada ekonomikas attīstību, bet eh, tas ir saistīts arī ar papildu izdevumiem. Algām, algas ir augstākas pilsētās, arī cenas ir augstākas, tāpat ir gaisa piesārņojums, eh, augsts Eh, trokšņa līmenis, un tas viss ietekmē eh, iedzīvotāju labklājību. Protams, var mazināt šos trūkumus, veicinot efektīvu sabiedriskā transporta attīstību, lai samazinātu uh, ceļā pavadīto laiku, samazināt CO2 izmešus. Tāpat var, var paplašināt uh, darba piedāvājumu spektru pilsētās. Ja pilsētas gūst labumu no, eh, no, eh, no šiem, šīm iezīmēm. Diemžēl notiek konkurence starp dažādām pilsētām un tuvējiem reģioniem, un šī konkurence mazina potenciālo ieguvumu un eh, noved pie fragmentācijas. Ja tiek pārvarēta šī uh, fragmentācija, tad var uh, nodrošināt uh, efektīvāku attīstību un arī pilsoņi ir apmierinātāki. Uh, jautājums, kādi ir galvenie izaicinājumi? Galvenais izaicinājums ir tas, ka ir, ir 90 Uh, subnacionāla līmeņa pārvaldes uh, uh, iestāžu. Ir uh, dažas struktūras, kas ir izveidotas jau pirms simtiem gadu, piemēram, Francijā departamenti tika noteikti um, pēc tā, cik tālu ceļu var nojāt ar zirgu vienas dienas laikā, bet šie, reģio, šie departamenti joprojām pastāv ir notikušas pašvaldību ap, apvienošanās, bet to ir maz, piemēram, Zviedrijā uh, grā, pašvaldību teritorijas nav mainījušās kopš 1644. gada. Un līdz ar to tas vairs neatbilst mūsdienu situācijai. Uh, reģionālajā pārskatā 2014 uh, ir norādīts, ka vismaz puse no pašvaldībām ir vai nu īstenojušas, vai turpina īstenot uh, uh teritoriālās reformas, lai koncentrētu politiskos uh, veidojumus vienas teritorijas ietvaros. Tas uh, var nodrošināt arī budžeta ietaupījums. Protams, katrai valstī pašai jāizlēma, kā, kā un kad šādas reformas veikt. Mēs arī pētījām, kā dažāda līmeņa pašvaldības var sadarboties, lai novērstu, teiksim, investīciju projektu dublēšanos un mūsu, mēs esam arī sagatavojuši Uh, rekomendācijas par to, kā uzlabot investīciju efektivitāti dažāda līmeņa pašvaldībās. Tātad, lai nodrošinātu sadarbības starp nacionālām un paš, nacionālām valdībām un pašvaldībām, lai, uh, lai šī nodrošinātu investīciju plūsmas ar dažādiem līmeņiem. Mēs nosakam trīs izaicinājumus, kā koordinēt šo dažādo līmeņu pārvaldes inst institūciju darbību, kā stiprināt investīciju potenciālu un kā nodrošināt atbilstošu investīciju struktūru. Mēs priecājamies par to, ka reģioni ir atbalstījuši šā, šos principus un ir arī um, um, tagad noslēgtajos partnerības līgumos uh, iekļauti labās prakses principi. Uh, Es ceru, ka šis SAO ziņojums būs jums noderīgs instruments jūsu ikdienas darbā, nodrošinot uh, ilgtspējīgu zaļāku izaugsmi, uzlabojot cilvēku dzīvi un uh, arī nākamo pauģu labklājību. Pilsoņi šobrīd ir arvien vairāk vīlušies, viņi zaudē uzticību, viņi jūtās apjukuši. Viņi zaudē uzticību institūcijām, kas ir izveidots vairāk nekā simts gadu laikā - parlamentiem, valdībām, ministriem, uh, daudznacionāliem uzņēmumiem, bankām. Un līdz ar to pašvaldības ir Eh, arī svarīgas, lai attīstītu tādu politiku, kas ir pilsoņu interesēs, lai uzlabotu cilvēku dzīvi. Un es vēlos pateikties Johannesam Hānam, eh, teikt uz redzēšanos un sveicinu tevi atkal jaunā amatā. Thank you all. Lielas paldies! Paldies Gurijas kungam! Mūsu nākamā runa ir ierakstīta video. Eiropas komisijas priekšādātājs Žozē eh, Manuels Barozu ir ierakstījis mums uzrunu a, eh, filmā. Tagad mēs skatīsimies a, eh, šo video. Dāmas un kungi, mīļie draugi, man ir liels prieks, ka varu runāt ar jums tik svarīgā pasākumā. Atvērto durvju dienas patiešām ir ievērojams notikums. Daži no sadarbības tīkliem, kas ļoti veiksmīgi darbojas visā Eiropā, īsnībā ir cēlušies atvērto durvju dienās. Ļoti daudzi projekti, kas ir īstenoti uz vietas, arī nāk tieši no atvērto durvju dienām, un dažas no idejām, kas tagad tiek atainotas mūsu jaunajā kohēzijas politikā, arī radušās tieši šajā ikgadējā sanāksmē. Šo desmit eh, pēdējo gadu eh, laikā mēs esam pieredz, pieredzējuši ļoti daudz izaicinājumu. Tā ir bijusi vissmagākā finanšu, ekonomiskā un sociālā krīze kopš Eiropas integrācijas sākuma, un tā patiešām ir likusi mums pārbaudīt mūsu Eiropas modeli. Taču, neskatoties uz daudz pareģojumiem, mēs esam apstiprinājuši, ka integrācijai ir liels spēks. Mēs turējāmies kopā, mēs viens otru atbalstījām. Šajos sarežģītajos laikos nosargāt Eiropas Savienības vienotību un eirozonu ir bijis mans pastāvīgais moto, un reģionālie līderi ir bijuši mūsu labākie sabiedrotie uz vietas, lai nodrošinātu, ka Eiropa paliek vienota, lai tā spēja iznākt daudz spēcīgāka un labāk sagatavota ātri mainīgās pasaules prasībām. Pašlaik mūsu kopējie centieni, kas balstās uz atjaunotu uh, solidaritātes un atbildīgums sajūtu, sāk atmaksāties. Mēs esam ieguldījuši pamatus veselīgai, ilgspējīgai ekonomiskajai izaugsmai. Uzskatu, ka esam uz pareizā ceļā, bet būsim atklāti, mums vēl ir daudz darāmā. Realitāte ir tāda, ka atvesļošanās ir lēna, saraustīta un trausla. Bez tam to apdraud arī ģeopolitiski nemieri. Tieši tāpēc ir izšķiroši, lai mēs turētos uz uzsāktā ceļa un arī ievērotu struktūrālo reformu ātrumu, lai nodrošinātu mūsu nākotnes konkurētspēju, ilgspējīgas darba vietas un, protams, mūsu pilsoņu labklājību. Mēs nevaram iekrimt pašapmierinātībā, ja tik daudz cilvēku, jo īpaši jauni cilvēki, pārāk ilgi meklē savu darbu un cīnās, lai nodrošinātu sev labāku dzīves līmeni. Dažiem patīk teikt, ka Eiropa ir apsēsta ar taupību. Mums viņiem ir jāatgādina, ka mūsu galvenā prioritāte vienmēr ir bijusi nodrošināt labas darba vietas, augstāku dzīves līmeni un labāku dzīves kvalitāti visiem eiropiešiem gan tagad, gan arī nākotnē. Tieši par to arī runā Eiropas 2020 stratēģija - stimulēt izaugsmi, viedu un iekļaujošu ekonomisko izaugsmi kas balstās uz zināšanām un novatoriskumu kā galveniem dzinējspēkiem. Mēs esam guvuši daudz sāpīgas mācības no krīzes, proti esam iemācījušies, ka izaugsme, kas balstās uz parādiem, vai nu tie būtu valsts vai privātie parādi, ir mākslīga un nav ilgspējīga. Tieši tāpēc budžeta konsolidācija un finanšu stabilitāte uh, ir galvenie priekšnosacījumi stabilai izaugsmē un konkurētspējai. Taču mūsu ideja, es atkārtoju, bija un tā arī tagad ir tikai un vienīgi izaugsme. Investīcijas um, nākotnes izaugsmē un darba vietās ar pētniecības un novatoriskumu palīdzību ir izšķirošas. Tieši tāpēc mēs Eiropas komisijā vienmēr esam skaidri teikuši, ka mums vajag struktūrālu konsolidāciju, bet mums vajag neskatoties arī uz reformām, mums vajag investīcijas nākotnē. Tieši šo iemeslu dēļ Eiropas komisija spēcīgi aizstāvēja Eiropas budžetu nākamajiem septiņiem gadiem. Tas ir moderns investīciju budžets. Šis budžets liek uzsvaru uz izaugsmu un darba vietām, un tas arī atbilstoši papildina nacionālos budžetus. Tas liek uzsver uz Eiropas dimensiju, nevis vienkārši ir papildinājums mm, valstu nacionālajiem budžetiem. Un tāpēc, ka kohēzijas politika ir mm, galvenais šis, mm, šī uz izaugsmu orientētā budžeta finanšu rīks, mēs uzskatījām, ka ir izšķiroši arī tālāk domāt par kohēzijas politiku. Es uzskatu, ka mēs esam nomainījuši kultūru, kas balstās uz frāzi man pienākas, tātad uz valdībām, kas liek uzsvaru tikai uz saviem nacionālajiem līdzekļu piešķīrumiem, mēs tagad prioritizējam programmas un projektus, kas novedīs pie novatoriskuma, pie zaļās ekonomikas un citiem mērķiem. Un tieši šī jaunā pieeja ir novedusi pie partnerības nolīkumiem ar katru dalību valsti izklāstot stratēģiju, kas tagad īstenošanā ir jāievēro. Un, protams, ka tas ir labākais veids, kā uzlabot eh, finansējumu kvalitāti. Šeit nav runa tikai par izdevumiem, bet arī par izdevumu kvalitāti, finansējumu kvalitāti. Protams, neko tam līdzīgu mēs nevaram sasniegt bez jūsu aktīvas iesaistīšanās uz vietas. Tā ir milzīga atbildība, tāpēc, ka kohēzijas politika patiešām var daudz nodrošināt, lai dotu ieguldījumu Eiropas cilvēku ikdienas dzīvē, uzlabojot viņu uh, dzīves kvalitāti un piedāvājot darba iespējas. Tieši šīs lietas mūsu pilsoņiem ir būtiskas. Tās ir lietas, kas parāda, ka Eiropas Savienībā ir pievienotā vērtība, kas parāda, ka Eiropas Savienība ir solidaritāte. Tieši šī iemesla dēļ mēs cīnījāmies par investīciju budžetu. Tas nav paredzēts Briselē, tas ir mūsu reģioniem, mūsu universitātēm, mūsu studentiem, mūsu pētniekiem, mūsu lauksaimniekiem. Tātad kohēzijas politika nav veca politika. Tā ir investīciju politika, un mēs zinām, ka Eiropā mums ir vajadzīgas investīcijas, ja mēs gribam augt. Mīļie draugi, pēdējo desmitgadu laikā mēs esam pieredzējuši patiešām dramatiskus brīžus, izteiktu spiedienu. Taču es domāju, ka mēs varam teikt, ka mēs esam parādījuši izcilu izturību. Mēs esam izturējuši ārkārtīgi spēcīgu spiedienu. Un tad, kad daudzi pariģoja pašu ļaunāko, ka Eirozonas sadalīsies un ka Eiropas Savienība izirs, Mēs parādījām, ka integrācijas spēks ir daudz lielāks par sadrumstalotību. Un tā kā tā ir mūsu kolektīvā atbildība nodrošināt, lai nākamie desmit gadi būtu daudz labāki, mēs esam pielāgojušies, lai mēs būtu spēcīgāki, lai mēs būtu labāk sagatavoti izaicinājumiem un arī iespējām, ko eh, šī tik ātri mainīgā pasaule mums piedāvā. Sirsnīgi pateicos par jūsu atbalstu un par ārkārtīgi konstruktīvo sadarbību, kāda mums uh, bija attīstījusies šajos tik sarežģītajos laikos. Pašos grūtākajos brīžos es vienmēr zināju, ka visu līmeņu vadītāji reģionos un pilsētās, tieši tāpēc, ka viņi zina, ko nozīmē vadīt, ļoti labi saprata sarežģītos lēmumus, kādus mēs pieņēmām. Es jums vēlu ļoti rezultatīvu nedēļu, veiksmīgas atvērto durvju dienas un galvenokārt veiksmi jūsu reģioniem un veiksmi mūsu kopējai Eiropai. Paldies par uzmanību! Paldies! Tagad turpināsim ar Eiropas parlamenta deputātu izteikumiem un arī reģionu komitejas locekļu izteikumiem. Sāksim ar uh, reģionu komiteju. Jūs esat mūsu viesi. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, domāju, ka mums ir diezgan saspringts um, laika grafiks, un mēs sāksim ar politisko grupu pārstāvu uzstāšanos. Vispirms Eiropas Tautas partijas grupa. Šneider kungam vārds lūdzu. President. Paldies, priekšādātāja, priekšādātājas kundze. Laiks, protams, mums. Mihail, vai mēs varētu lūgt nepārsniegt divas minūtes, uzstājoties katram runātājam? Priekšādētāji, es eh, patiešām pateicos, eh, man šķiet, ka jūs simtprocentīgi daudz vairāk izpildījāt nekā no jums gaidīja. Eh, jā, jūs teicāt, ka uh, mums būs arī uz ekrāna redzams mums atvēlētais laiks. Un es īstenībā gribētu teikt tikai vienu uh, piezīmi. Mūsu šīs dienas kopējais nosaukums ir kopīga izaugsme, growing together. Uh, Tātad eh, dažādās valodās to var tulkot dažādi. Tas nozīmē gan augt kopā, gan arī kopīgi kļūt lielākiem, spēcīgākiem. Un es uzskatu, ka tas ir mm, tieši tas, ko mums ir jāņem vērā, kas mums ir vajadzīgs, ņemot vērā mūsu kopējos uh, izaicinājumus. Piekrītu uh, komisāram Hānam, nākamajiem gadiem mums ir likts ļoti labs pamats attiecībā uz kohēzijas politiku, tātad investīcijas, izaugsme, darba vietu radīšana, tas viss mums būs iespējams. Un uh, tieši tāpēc mums arī ir vajadzīga šāda kopēja izaugsme Eiropas Savienības ietveros, kas ļaus mums stiprināt pašu Eiropas Savienību. Tas nozīmē, ka kohēzijas politikai ir ļoti svarīga funkcija. Es vēlētos norādīt arī uz pamata nosacījumiem, kas ir spēkā mūsu kopējiem politiskiem darbam. Un es uzskatu, ka tiem ir jābūt vēl spēcīgākiem nekā agrāk. Es gribētu norādīt uz Ukrainas konfliktu. Uh, iepriekšējos gadu desmitos nekā tam līdzīga mums nebija. Es gribētu norādīt arī uz situāciju tuvajos austrumos, uz islām valsts grupējumu. Es norādu arī uz eh, Ziemeļāfrikas problēmām. Es norādu arī uz migrācijas pieaugumu, kas tieši izriet no šiem notikumiem. Tas viss eh, skar Eiropas Savienību un tas arī pieprasa, lai mēs paliktu kopā, lai mēs būtu saliedēti. Uh, Mums ir kopīgi jārēģē uz šiem izaicinājumiem. Es uzskatu, ka visi šie globālie konflikti vai ģeopolitiskie konflikti īstenībā ir svarīgi reģionālajām un pašvald, reģionālām pašvaldībām un uh, vietējām pašvaldībām. Mums ir jābūt lēmumu pieņēmājiem. Mūsu balsī ir jātiek sadzirdētāji. Es uzskatu, ka tieši tāpēc mums ir arī kopīgi jāsadarbojas ar parlamentiem, un šīs uh, atvērto durvju dienas jau agrāk ir izrādījušās rezultatīvas. Paldies! Tagad dodu vārdu Regija komitejas uh, deputātam Tomasam Deutšam. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök asszony. Liels paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, gudāmie kolēģi, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu paust prieku par to, ka esam saglabājuši šīs labās iedibinātās tradīcijas, esam norganizējuši kopīgi atvērto durvju dienas kopā ar reģionu komiteju. Mums ir e, jāņem vērā iepriekšējo periodu rezultāti un sasniegumi. Tos analizējot, mums ir jāpārdomā, kāda izaicinājumi mums tā priekšā tuvākajos gados. Eiropas parlamentā pagājušajā nedēļā mēs eh, uzklausījām komisāru amatu kandidātus. Notika eh, daudzas uzklausīšanas, un šajā kontekstā Eiropas parlamenta reģiona attīstības komiteja uzklausīja Kretu kundzi, kas ir komisāra amata kandidāte kohēzijas politikas jautājumos. Šajā uzklausīšanā vairāk kārt tika uzsvērts, ka ir kāda problēma, kas ir jārisina pēc iespējas ātrāk un nekavējoties. Par ko tad šeit ir runa? 2013. gada beigās Eiropas Savienības dalībvalstis Attiecībā uz uh, projektiem, kas ir veikti šajās valstīs, Tātad dalībvalstis nav izmaksājušas summu 23 miljārdu eiro apmērā par projektiem, kas jau ir veikti. tad, kad tiek iesniegts rēķins, diemžēl uh, netiek uh, nodrošināt maksājumi, un pašlaik šis nesamaksāto maksājuma apmērs sasniedz jau 23 miljardus eiro. Īstnībā līdz ar to mēs neievērojam pamatprincipus. Komisija ir noteikusi, ka rēķinu Uh, apmaksa ir jākontrolē, un šiem rēķiniem ir jātiek apmaksātiem 60 dienu laikā. Diemžēl šie principi vispār netiek ievēroti. Tas nozīmē to, ka visa reģionālā politika līdz ar to tiek apšaubīta. Georgievis kundze, kas arī ir komisāra amita kandidāte un kas būs atbildīga par finansēm uh, nākamajā sasaukumā, mums uh, uzklausīšanā norādīja, ka ja šie procesi turpināsies tādā pašā garā, tad eh, šīs eh, nesamaksātās saistības līdz šī gada beigām sasniegs iespējams pat 35 miljārdus eiro. Es patiešām ceru, ka šīs atvērto durvi dienas mums visiem palīdzēs. Nākamajos gados šie parādi būs jādzēš. Es ceru, ka mums tas izdosies. Un līdz ar to mēs varēsim arī atjaunot reģionālās politikas ticamību. Ir jānodrošina segums un finansējums uzsāktajiem projektiem un plāniem. Šis finansējums ir jāsniedz arī laicīgi. Tas ir jānodrošina Eiropas komisijai, ir jānodrošina, lai rēķini vienmēr tiek apmaksāti. Tāpat mums ir jānodrošina, lai darba programmas tiktu atbilstoši un arī laicīgi finansētas. Es ceru, ka mums atrisināsies eh, šī problēma un ka mūsu sanāksme ļaus to izdarīt. E Amberts eh, kungs, eh, sociālistu grupas vārdā, reģionu komiteja. Komitejas priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, ģenerālsekretāra kungs. Pēdējā pusotrā stundā neviens vārds uh, nav ticis vairāk pieminēts kā jēdziens investīcijas. Uh, Patiešām, ja mēs meklējam izēju no krīzes, tad mums ir vajadzīgas inteliģentas investīcijas. Šeit, protams, e, ir vajadzīgs arī ieguldījums no pašvaldību puses Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mums vajadzētu e, darīt visu iespējamo, un mana politiskā grupa ir apņēmusies to darīt, uh, lai eh, Eiropas Savienības pašvaldību finansēt spēja eh, nepaliktu tikai pašreizējā līmenī, bet lai tā tiktu arī veicināta. Vicepriekšādātāja Marīnī eh, pirms dažām nedēļām ir sagatavojusi atzinumu, un šajā atzinumā tiek runāts arī par SAO rekomendācijām attiecībā uz atvērtajām investīcijām. Es domāju, ka šeit mēs eh, varam saskatīt ļoti interesantu sadarbības iespēju ar eh, SAO. Investīciju problemātika saistās arī ar to, eh, kādā veidā Eiropā tiek izpildīti pamatnosacījumi un kā tiek integrēti dažādi grāmatvedības nosacījumi nacionālajos tiesību aktos. Uh, Ļoti daudzām organizācijām ir ārkārtīgi sarežģīti nodrošināt eh, līdzfinansējumu no Eiropas tieši eh, dažādo noteikumu dēļ. Hāna kungam es varētos teikt, ka pēdējos gados mēs ar viņu ļoti labi sadarbojāmies. Un varētu teikt, ka tas ir tāds kā izaicinājums eh, šo labo sadarbību pārnest arī uz citām nozarēm, kas tagad būs viņa kompetencē. Un no savas puses es eh, gribētu mazliet arī parunāt par kaimiņa tiecību politiku. Uzskatu, ka reģionu komitejas zināšanas varētu arī uh, izmantot, piemēram, Ukrainā decentralizācijas procesos, kuri tagad notiek. Piemēram, šeit varētu uh, saskatīt iespēju arī nodrošināt pārobežu sadarbību. Uh, mēs varētu, piemēram, atbalstīt Ukrainas un Moldāvijas reģionus, mēs varētu radīt priekšnosacījumus, kas ļautu uh, nodrošināt sadarbību ar pietuvinātajiem reģioniem. Thank you. Thank I'm sorry. I'll give the floor to Mrs. Krell. Lielas paldies, tagad dod vārdu Krell kundzei. Paldies, priekšādātāji. Es varu uzreiz pievienoties iepriekšējiem runātājiem Lamberta kungam. Es gribētu pavisam sirsnīgi pateikties viņam par izcilo sadarbību ar komisāru Hānu pēdējo piecu gadu gaitā. Viņš patiešām labi eh, sadarbojās ar reģionu komiteju un laba kohēzijas politika ir arī daļai viņa nopelns, vismaz uz papīra. Tagad, protams, šī kohēzijas politika ir jāīsteno, tā ir jāīsteno visos reģionos, un es eh, ceru, ka nākamā nedēļa, šī nedēļa, kas mums ir priekšā, eh, dos savu ieguldījumu. Tā mums dos iespēju vienam ar otru apspriesties. Mēs esam jau pārdomājuši to, ko mēs vēlamies īstenot, un tagad eh, darba programmā mēs varētu paskatīties uz to, kādā veidā šai īstenošanai ir jānotiek. Es gribētu arī pievienoties eh, tam, kas tika teikts par eh, kaimiņatiecību politiku. Patiešām, eh, domāju, ka tas ir labs signāls, ka kohēzijas politikas un kaimiņatiecību politikas komisāri ir tik tuvu viens otram. Es domāju, ka Eh, mēs eh, agrāk varbūt esam cietuši no tā, ka liels uzsverts ir ticis likts uz ārlietu politiku. Uzskatu, ka kaimiņattiecību politikā arī reģionu sadarbība ir ļoti nozīmīga. Patiešām varu tikai un vienīgi cerēt, ka šajā politikas jomā mēs eh, nākotnē sadarbosimies. Taču man ir kāds ļoti steidzams jautājums, un es gribētu izmantot šo iespēju, kaut arī varbūt es izskatīšos eh, tāda pārāk uzbāzīga. Kas īsti notiek ar maksājumiem? Kā var būt, ka Eiropas Savienībā mēs nevaram samaksāt tādus maksājumus, eh, kur mēs esam devuši savus solījumus, kur mēs esam apņēmušies eh, sekt saistības. Taču šķiet, ka šis nesamaksāto maksājumu skaits, šie 23 miljārdi eiro, ir patiešām milzīgs ir 300 miljārdi dažādu investīciju programmu, un vienlaicīgi mēs nevaram sekt šīs saistības, kuras mēs esam apņēmušies sekt. Ko mēs varam teikt reģioniem, ja mēs nesedzam pat tādas saistības, kas ir iepriekš apstiprinātas, tad ir grūti runāt par nākotni. Uzskatu, ka tas ir tāds nozīmīgs signāls, un es patiešām ceru, ka uh, šajās atvērto durvju dienās mēs varēsim dot zīmi par to, ka Eiropas Savienībai ir jāsedz savi parādi reģioniem. Uh, Mr. Verkerk. Verkerka kungs. The, uh, group. Alda grupas vārdā es vēlētos pateikties Mihailovas kundzei par uh, to, ka uh, viņa organizēja šo sanāksmi un pateicos komisāram Dehānām par to, ka viņš atsāk debats par pilsētu darba kārtību un gribu sveikt Valkāru Selakungu ar ievēlēšanu Eiropas parlamenta viceprezidenta amatā. Un uh, uh, gribu teikt, ka esmu pārliecināts, ka tagad parlamentā skanēs arī vietējo un reģionālo pašvaldību balss un arī uh, gribu uh, teikt, ka Gurijas kunga runā dzirdēju ap stiprinājumu tam, ko es rakstīju savā ziņojumā par jauno integrēto Eiropas uh, pilsētu darba kārtību. Tas tagad ir modē, daudz par to runā zinātnieki, politiķi, uh, Un tas ir tā, šī darba kārtība ir arī aktuāla šobrīd. Un es domāju, ka vai ir jādiskutē par to, kas ir urbānā teritorija, jo Gurijas kungs norādīja arī par periurbānām reģion, reģioniem. Uh, savā laikā departaments bija tāda teritorija, ko varēja nojāt uh, tāds atoms, ko vienā dienā varēja nojaut uz zirga. Tagad varbūt vajadzētu runāt par attālumu, ko vienā dienā var nobraukt ar divriteni. Mums eh, ir arī jārunā par eh, dažādiem pieejamiem instrumentiem. Iepriekšējā runātāja norādīja, ka nauda ir jānovirza tur, kur tā var dot vislabāko efektu reģionālā un vietējā līmenī. Un tieši šai līmenī vislabāk ir redzams, kas ir nepieciešams. Un SAO ziņojums mums arī palīdz labāk izprast par to, eh, to kas notiek reģionos, un eh, tas mums arī eh, palīdzēs aktīvāk un um, efektīvāk īstenot valsts investīcijas. Un mums visiem kopīgiem spēkiem ir jāstrādā, lai to panāktu kopīgas labākas Eiropas vārdā. Paldies! Tagad vārds Tomašičas kundzei no. Uh, EKR grupas Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji. Kohēzijas politika ir galvenais investīciju instruments Eiropas Savienībā. Divas trešdaļas no 2014.20. gada budžeta ir paredzēts šīm investīcijām un tagad ir jāpanāk, lai tiktu īstenoti stratēģijas Eiropa 2020 mērķi. Vispirms mums ir skaidri jānosaka prioritātes, jāīsteno viedā specializācija, lai novirzītu investīcijas atbilstošos sektoros un maksimāli palielinātu izaugsmes potenciālu. Tāpat nepieciešami arī izmērāmi rādītāji, lai Uh, noteiktu šo izaugsmes līmeni. Un, lai varētu izvērtēt, vai uh, šīs publiskās investīcijas ir bijušas pietiekami efektīvas, nodrošinot ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu. Katram ieguldītēm eiro ir jādod maksimālā atdeve. Tādēļ ir nepieciešams šos fondus izmantot tā, e, lai e, nodrošinātu, ka tie kļūst par dzinēju spēku ekonomikas izaugsmē. Paldies! Silberg kungam vārds. Thank you, Madam Chair. E, Paldies, priekšsēdētāji. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie reģionu komitejas locekļi. Vispār Vispirms Eiropas alianses grupas vārdā vēlos sveikt Hāna kungu un ESAO ģenerālsekretāru Garijas kungu. Uh, šeit um, atvērto durvju dienu uh, atklāšanas pasākuma. Un uh, gribu arī uh, norādīt, ka jaunajā amatā Hāna kungs gam arī vēlu uh, sadarboties ar uh, vietējām reģionālām pašvaldībām. Ir svarīgi nodrošināt uh, integrāciju starp dažādiem politikas sektoriem, reģionālo politiku un sas, jāsaskaņo ir pilsētu un lauku vidas attīstība. Uh, jautā. Tātad SAO ir laikuši plašu pētījumu par pilsētu un lauku vidi miedarbību. Jautājums, vai ir analizēta ietekme, kas varētu būt, ja tiktu investēts plašs investīciju plāns arī lauku reģionos un kāda rezultāti būtu, ja teiktu veiktas investīcijas, lai uh, rosinātu ekonomikas attīstību un darba vietu radīšanu uh, lauku reģionos. Tagad vārds Jakovčič kungam Alde grupas vārdā. Dāmas un kungi, es vēlos jūs sveikt Alde grupas vārdā eh, Eiropas parlamentā un vēlu panākumus visiem kolēģiem eh, darbojoties reģionu komitejā. Es eh, biju viens no tiem cilvēkiem, kas iedibināja atvērto durvju dienas pirms vairāk nekā desmit gadiem. Un Es toreiz pārstāvot Īstras arī piedalījos šajās pirmajās atvērto durvi dienās, un es, mēs apzinājāmies, cik svarīga ir kohēzijas politika un lai stiprinātu demokrātiju. Es gribu piekrēst kolēģiem no Eiropas Tautas partijas grupas un sociālistu un demokrātu grupas, kur runāja par finansējuma trūkumu, par to, ka netiek samaksāti uh, visi paredzētie līdzekļi šeit ir pamats bažām, un es ALDE grupas vārdā gribētu aicināt komisiju un visus pārējos atbildīgos pēc iespējas ātri rast risinājumu šai problēmai, jo daudzi partneri ir ļoti satraukušies par šo situāciju. Mūsu partneri visā Eiropā par to ir satraukušies šobrīd, tomēr es gribētu uzsvērt vēl kādu citu lietu. Esmu jau ilgi domājis par to, kāda ir šķēršļi absorpcijai un um, naudas um, atbilstošai izmantošanai noteiktos projektos un kādēļ Eiropas Savienības dalību valsts nespēja šos līdzekļus izmantot un novirzīt tos uh, reģioniem un pilsētām. Būtu labi, ja to varētu darīt Eiropas līmenī un būtu labi, ja būtu tādas uh, Uh, grū, vadības grupas, kuras sekotu tam, kā šie projekti tiek īstenoti un nav tiek izmantot reģionālā līmenī. Es domāju, ka katrām no mums ir jāsniedz savs ieguldījums. Ja pilsoņi redz, ka nauda tiek izniekota, tad uh, viņu attieksme pret šo politiku būs negatīva šai naudai ir jānonāk tur, kur tā tiešām ir nepieciešama. Un es ierosinātu jaunajam komisāram iztenot krīzes pārvaldību, lai palīdzētu valstīm un reģioniem, kuri nespēja izpildīt absorpcijas kvotas, ko ir noteikusi Eiropas Savienība. Paldies, tagad vārds Kīmerkungam. Paldies, EKR grupas vārtā es augstu vērtēju šīs rostinošās debates. Gerijas kungs runāja par svarīgām jomām. Un es minēšu trīs jomas, kurām būtu jāpievērš lielāku uzmanību. Pirmkārt, mums būtu jānodrošina piekļuve attāliem reģioniem, tādiem kā kalnu reģioniem, Uh, salām un, un citiem. Mobilitātes uh, projekti ir jāiestrādā kopējā projektu struktūrā. Bet, diemžēl, šī problēma vēl netiek uh, atzīta par nopietnu problēmu Eiropas Savienības līmenī. Mēs aicinām jauno Eiropas komisiju publicēt zaļo grāmatu par šo tēmātu, lai varētu pēc tam to apspriest Eiropas Savienības institūcijas un izstrādāt attiecīgus projektus. Otrakārt, mums ir jāuzlabo mūsu izturība pret mm, dabas katastrofām un ir jāpaukstina mūsu gatavības līmenis reaģēt ārkārtas situācijās. Un treškārt ir jādomā par administratīvā sloga un birokrātijas samazināšanu. Tas palielinātu mūsu konkurētspēju uh, pasaules mērogā, bet arī uzlabotu piešķirtā finansējuma absorpcijas spēju pašvaldībās. Paldies! Paldies! Tagad vārds Broņim Ropem. Ačiū, gerbama pirmininkė. E, aš esu naujas Europos. Paldies! Esmu jaunpienācējs. Eiropas parlamentā. Pirms tam 22 gadus esmu bijis pilsētas mērs, un es tiešām zinu, ko vietējās un reģionālās pašvaldības var darīt mūsu pilsoņu labā. Un tādēļ man ir īpaši liels prieks jūs uzrunāt šodien goe eh, kreiso grupas vārdā. Eiropa sākas ar, eh, no pilsoņiem. Un tādēļ es uzskatu, ka uh, nosaukums, kas šoreiz ir izraudzīts, gudras investīcijas cilvēku labā, ir ļoti labi izraudzīts. Mums ir jāpaaugstina mūsu konkurētspēja. Un esmu pārliecināts, ka visas vietējās un reģionālās pašvaldības Eiropā apzinās, ka konkurētspēja un dzīves kvalitāte uzlabojums visā Eiropā nav iespējams bez veiksmīgas kohēzijas politikas īstenošanas. Mm pašvaldība ir ļoti nozīmīga loma, jo tās atrodas vistuvāk pilsoņiem, un tādēļ reģionu komitejai ir jāturpina dot savus ieguldījumus, uzlabojot kohēzijas politikas uh, darbību, un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka Eiropas komisija īsteno kohēzijas politiku visu Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds Demato kundzei. Labvakar! Sulle, sulle piccole e medie imprese. Es... Par mazajiem un vidējiem izņēmumiem, uzņēmumiem un uh, nepieciešamību tos attīstīt tādā veidā, kas ir saistīts ar pilsētu un reģionu īstenēm aicinājumiem. Par to vēlos izteikties. Lai šie mazie vidēji izņēm, uzņēmumi būtu īsteni uh, atbilstoši mūsu iedzīvotāju labklājībai un vajadzībai. Tā vienmēr nenotiek. Esam redzējuši, ka mūsu reģionu un pilsētas ir iestiguši industriālajos izaugsmes modeļos pārāk lielā apjomā. Mm, mēs ceram, cerams, starp reģionu komis, komiteju, komisiju un parlamentu būs vienošanās par uh, izaugsmes un stabilitātes paspaldies tā uzskata mūsu grupa. Paldies! Turpin priekšsēdētāju un tagad. Esam nonākuši pie secinājumiem un došu vārdu Valkasera kungam noslēguma vārdiem parlamenta vārdā. Muchas gracias. Más que conclusiones, voy a ser. Paldies! Tā vietā, lai piedāvātu secinājumus vai noslēgumus, izteikšos pavisam īsi, jo būs uh, kopīgā sanāksme tagad reģionu komitejas trietēlās kohēzijas komisijai un Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komitejai. Pirmkārt, liels paldies, ka bijāt mūsu viesi šodienas 2014. gada atvērto durvi dienās. Es, protams, novēlu jums izmantot visas iespējas, ko piedāvā šie semināri. Tehniskais saturs bez šaubām ir e, ārkārtīgi nozīmīgs, taču tikpat svarīgi ir izveidot e, saiknes ar citu reģionu un pašvaldību pārstāvjiem. Tā var salīdzināt e, praksi, apmainīties viedokļiem. Uh, Nākošo septiņus gadus eh, reģionu kohēzijas politika būs veiksmīga, jo tas ir arī mūsu pilsoņu interesēs. Tā mēs ceram. Paldies. Thank you. Paldies, priekšsēdētāja vietnieka kungs. Un tagad noslēdzot šo sesiņu došu vārdu reģionu komitejas pirmajām, pirmajai priekšsēdētāja vietniecei Marīni kundzē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies jums visiem. Vēlos pateikties par Eiropas parlamenta deputātu un komisāru, komisāru un reģionu komitejas priekšsēdētājs un reģionu komitejas locekļu uzstāšanos. Atvērto durvi dienas jau vesels 12 gadus ir ļoti svarīgs brīdis eh, vietējām reģionālām varas iestādēm. Tas ir būtis brīdis dialogam starp Eiropas institūcijām, arī labākās prakses paraugu apmaiņas brīdis. Šī gada eh, temats ir eh, veicinot viedu invest, vajadzas investīcijas, kas var eh, nodrošināt jauns darba vietas mūsu dalībvalstīs. Tad šīm investīcijām jābūt viedām arī tā ziņā, ka tās mūsu pilsoņiem piedāvā kvalitatīvu dzīvi. Mēs esam kohēzijas programmas laika periodam no 2014 līdz 2020 gadam plānošanas periodu sākumā, un es vēlos norādīt to, ka uh, vietējām pašvaldībām un reģioniem. Kohēzijas politika ir ļoti svarīgs instruments, bieži vien pat vienīgais instruments, kas ir pieejams vietējām reģionālu valdībām, lai izlīdzinātu uh, atšķirības starp dažādiem reģioniem. Kā jau sacīja, bieži vien uh, tas vienīgais instruments, kas ļauj uh, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Noslēgumā izteikšos par trim tematiem. Pirmkārt, eh, runāšu par ESO priekšsēdētāja sacīto, proti, ka mums jāizvērtē mūsu ieguldījums gan izaugsmē, gan arī mūsu pilsoņu labklājībā. Tātad te nav runa tikai par IKP kā vienīgo rādītāju. Agrāk tika, uz, agrāk tika uzskatīts, ka IKP ir vienīgais uzticamais rādītājs. Es domāju, esam spēruši nozīmīgu soļus progresa virzienā reģionu komiteja arī sniegu savieguldījumu. Īpaši tagad uh, progress tiek uh, mērīts ne tikai ar IKP, bet arī ar citādiem rādītājiem. Tā mēs secinām, kāda ir kohēzijas politikas ietekme. Porznieka kungs uh, apskata kohēzijas politiku pēc uh, eh, 2013. gadā. Tad mums ir vajadzīgi tādi rādītāji, kas var sniegt ieskatu kohēzijas politikas um, progresā. Uh, arī tālākā nākotnē. Jāskatās, kas notika šai politikā 2007. līdz 2013. gadam. Par 20% mazāks investīcijas valsts investīcijas, publiskais investīcijas. Ja paņemtu no struktūra fonda ieguldījumu, tad šis samazinājums būtu vēl dramatiskāks. Eiropas kohēzijas politika ekonomiskās lejupslīdes apstākļos ir bijusi viens no svarīgākajiem publisko investīciju avotiem, kas ir pieejams vietējām un reģionālām pašvaldībām. Tātad darbs, kas ir jau paveiks un uh, uzstāšanās, kas šeit jau ir izskanējuši šodien un arī vēlākās turpmākās mums palīdzēs virzieties tā virzienā, lai nākošo kohēzijas politikas uh, operatīvo periodu padarītu sekmīgāku. Eiropas parlaments un um, reģionu komiteju ir iestājušies par to, lai struktūra fondu būtu pieejami īpašiem projektiem. Taču svarīgi arī ir nodrošināt, lai struktūra fondu būtu pieejami ātri visos līmeņos. Tagad mums jānodrošina, ka līdzfinansējuma struktūra fondu finansējumam visos līmeņos, nacionāla, reģionālā, vietējā un municipālā līmenī var nepakļauties stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumiem. Svarīgi ir panākt, lai noslēgtos tie projekti vides un, invest... un infrastruktūra jomā, kas tagad ir eh, stagnējošā stāvoklī. Es tiešām ceru, ka mūsu darbs eh, uzlabos struktūra fondu izmantojumu kvalitāti Un es aicinu reģionālās vietējās pašvaldības izmanto šīs investīcijas, lai uzlabotu mūsu pilsoņu dzīvi. Paldies! Thank you. Paldies, turpina priekšstādētāji. Tā bija noslēguma runa mūsu atvērto durvju dienu 2014 atklāšanas sadaļā. Tagad turpinām ar kopīgo reģi komitejas, Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komitejas un Koter komitejas, jeb reģionu komitejas teritoriālās kohēzijas komisijas kopīgo sanāksmi. Lūdzu, runātāji, ieņemiet vietas. Ladies and gentlemen, please take your seat. Dāmas un kungi, lūdzu, apsēdieties. Turpināsim ar mūsu komiteju kopīgo sēdi. May we begin? Vai varam sākt? I'll ask all the members of the committees to take theirs. Aicinu komiteju locekļus ieņemt vietas un sāksim komiteju kopīgo sēdi. Paldies! Dear Mr. Vozņak. Vozņaka kungs. Koter komitejas e, locekļi reģionu komiteja, dārgi Eiropas parlamenta kolēģi, dāmas un kungi. Esmu gandarīta jūs šodien sveikt Eiropas parlamentā. Pirmo reizi mēs noturām mūsu kopīgo sanāksmi šajā plenārsēžu zālē. Es ceru, ka mūsu sanāksmi šodien Mums būs iespēja apmainīties viedokļiem un sākt auglīgas diskusijas par mūsu kopīgo darbības jomu. Kohēzijas politikas leģita, um, likumdošanas pakotnes periodā no 2014 līdz 2020. gadam apspriešanas um, posmā mūsu komiteja um, um, daudz ieguva no padomu, ko mums sniedza Koter komitejas kolēģi. Uh, Mēs esam gandarīti, ka sniedz mums savu atbalstu un ceram, ka sniegsiet savu viedokli par sesto kohēzijas ziņojumu. Es zinu, ka gaidas, ko jūs esat izklāstījuši eh, reģionu komitejas rezolūcijā, kas tiks sagatavota 2014. gada jūnijā jaunajam Eiropas eh, Savienības eh, likumdošanas mandātam, ir ļoti augstas. Uh, jāiegulda Eiropas eh, pašvaldībās, lai izveidot jaunas darba vietas, nodrošinātu izaugsmi un ilgspējību. Reigi, mūsu darba kārtība ir skaidra. Tuvākajā gadā mēs pievērsīsim mūsu uzmanību sestajam ziņojumam par ekonomiku, sociālo un teritoriālā kohēziju, urbāno dimensiju Eiropas Savienības politikās, izstrādāsim vadlīnijas, lai. Mm, Eh, secināt, cik efektīva ir bijusi eh, Eiropas struktūra fonda un investīcijas fonda izmantošana. Dāmas un kungi, šī gada diskusiju temats ir eh, pilsētu un reģionu nolikšana atkal uz izaugsmu un konverģences ceļa, kā izmantot kohēzijas politikas instruments vislabāk. Tas ir ļoti aktuāls temats. Mēs esam nonākuši visizaicinošākajā periodā kohēzijas eh, politikas eh, kontekstā. Eh, daudzi mūsu reģioni saskaras ar finansiālu un ekonomisku pro problēmu gūzmu jau gandrīz desmit gadus. Un tāpēc svarīgi, lai Eiropas saimnības fondi sniegtu tos rezultātus ātri un efektīvi, cik vien tas iespējams. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības budžets reģionālajai politikai ar vienu ir bijis nestabils, tam uzbrūk. Mēs varam sagaidīt, ka mm, tas piešķirtie līdzekļi tiks skatīti vēl stingrāk un ļoti svarīgi ir pārbaudīt, kā šie fondi tiek izmantot. Mums ir jāuztur mūsu budžeta apņemšanās vidustermiņa pārskatei daudzgad finanšu schēmā, un mums ir jāpanāk pēc iespējams labāki rezultāti Eiropā izaugsmes un darba vietu izveidē. Vietējām mm, pašvaldībām un reģionālam valdībām šeit ir liela nozīme. Uh, Mums ir paveicies, ka mums ir jauni efektīvi instrumenti, tādi kā integrētā teritoriālā, integrētās teritoriālās investīcijas un uz vietējām vajadzībām balstīta attīstība. Veiksmīgi sadarboties, reģionu koter var palīdzēt reģioniem un pilsētām šajā procesā. Es ceru, ka viedokļu apmaiņa šodien būs auglīga. Paldies! Mihailovas kundze, eh, reģi, reģi komitejas deputāte Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komitejas deputāti, kolēģi no reģionu komitejas, dāmas un kungi. Es esmu īpaši gandarīts, ka mēs visu šodien šeit esam sapulcējušies, lai piedalītos kopīgā Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komitejas un reģionu komitejas teritoriālās kohēzijas politikas komisijas sanāksmē. Pirmoreiz šis uh, pasākums noteikas Eiropas parlamenta uh, plenārsēžu zālē, tūlīt pēc uh, atvērto durdienu atklāšanas īpaši esmu pateicīga, pateicīgs Mihailova kundzei un e, Eiropas parlamentā sekretariāta komandai, kas šo pasākumu padarīja par iespējumu. Tagad runāšu poļu valodā. Šanovni paistvo, e, spotykamy się. Dāmas un kungi. Apvienotā e, Regi un Kotera sanāksme ar vienu ir bijusi laba iespēja aulīgai viedokļu apmaiņai. Uh, taču vēlos sveikt jaunos Regi komitejas locekļus un e, jo īpaši sirsnīgi sveikt visus tos, kurus ejas mums jau ir pazīstams un ar kuriem mums jau bijušas iespējas sadarboties pie kohēzijas pakotnes strādājot. Pat laban ir e, ļoti aktuālas sarunas par partnerību daudzām valstīm Te ir runa arī par operatīvajām programmām vietējā un reģionālā skatījumā. Mēs daudz sagaidām no jaunās daudzgada finanšu schēmas. Šīs gaidas ir saistītas ar optimālu finansālo resursu, mums piešķirst to resursu izmantošanu. Taču līdztekus tam mēs apzināmies, ka Eiropas Komisija, diemžēl, ir ieviesusi ļoti stingrus noteikumus šo līdzekļu pārvaldībai. Ir jāuzsver, ka ļoti interesanti, interesanti instrumenti tika ieviesti, un tie ļaus labāk īstenot urbānās politikas. Jūs atceraties ziņojumu par nākotnes pilsētām. Šis ziņojums ļoti labi uh, raksturoja izaicinājums, ar, kurām, ar kuriem pilsētām būs jāsaskars tuvākajos gados. Un tad bija runa par to, kāda veida mērījums, kāda veida pasākumu jāievieš, lai stātos pretī šiem izaicinājumiem. Integrated Territorial Investments, jeb integrētās teritoriālās investīcijas, ir labs veids, kā iesaistītās puses tuvināt vienotrai daudz lielākā mērā. Tas ir instruments, kas uh, var veicināt Eiropas fondu izmantošanu. Taču līdztekus tam tas arī izveido interesantu attieksmi pret uh, līdzekļu izmantojumu teritoriālajai attīstībai. Daudzās lokālās programmās tiek izmantots zināms cits jauns instruments, kas aktivizē uh, vietējos uzņēmums, tā veicinot uh, vietējo attīstību, kur savukārt um, veicina vietējā sabiedrība. Līdz ar to uz vietējām vajadzībām balstīta attīstība, community-led local development, šai kontekstā ļoti svarīgs. Izmaiņas notiek visā Eiropas kontinentā, un cilvēkiem par to ir eh, dažādi Um, viedokļi, turpinās sarunas. Dažkārt mēs uzskatām, ka vadīt sarunas ir ļoti grūti, jo mūsu reģiona īpatnības nav ņemtas vērā. No otras puses, uzskatu, ka mums ir tiesības apstrīdēt šos jautājumus, tematus, kas ir skarti. Mm Arī tas ir būtiski. Tas viss ir diskusija vērts. Taču līdz takus tam mēs visi apzināmies to, ka mēs nekādā gadījumā nedrīkstam ļaunprātīgi izmantot piešķirtos līdzekļus. Par to nav ne mazāko šaubu. Es personīgi uzskatu, ka tehnoloģija pārnese no zinātnes uz ekonomikas jomu ir saistīta ar lielu izaicinājumu. Tas ir ļoti būtisks jautājums, taču ņemot vērā dažādos noteikums Eiropas Savienībā, man rodas jautājums, vai mēs šo finansējumu un procesu varam atbilstoši pārvaldīt. Mani arī uztrauc Eiropas Savienības iestāžu spontānā iejaukšanās Es uzskatu, ka gadījumā, kad zinām līdzekļi ir piešķirti kohēzijas politikām, tad to tālāk nevajag sadalīt vēl kaut kur tālāk. Šie līdzekļi jāizmanto konkrēti kohēzijas vajadzībām. Iespējams, ka būs jāizteno zināmas izmaiņas vai grozījumi no reģionālo un eh, vietējo valdību viedokļi jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šie fondi netiktu grozīti arī turpmāk. Šī mums ir lieliski iespējama iespēja apmainīties viedokļiem. Līdz šim mēs apspriedām par mūsu politiku un stratēģiju formu, mm, konkrēto regulējumu kontekstā. Šīs diskusijas ir bijušas diezgan sarežģītas un tas prasījuši daudz laika, taču šodien mēs sākam diskusijas par to, kā šīs politikas ir īstenojamas. Es domāju, jautājums ir jāuzdod šādi. Kā šie jaunie instrumenti darbosies dažādajās Eiropas Savienības dalībvalstīs? Kādi ir priekšnosacījumi, lai kohēzijas politikas gūtu sekmes? Kā vietējās un reģionālās varas iestādes darbosies, lai nodrošinātu veiksmīgu procesu. Cik lielā mērā šis process ir vienkāršots vai varbūt sarežģīts, padarīts sarežģītāks? Eksante noteikumi, protams, ietekmēs mūsu darbību, katrā ziņā ietekmēs šo projektu īstenošanas ātrumu. Un noslēgumā, es domāju, jāuzdod šāds jautājums. Tas saistīts ar uh, pieteikumiem. Vēsture apliecina to, ka dažādās valstīs pieprasījumi, ja pieteikumi ir bijuši atšķirīga apjoma. Tātad mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šī pieprasījumu varētu īstenot ātrāk. Tāms un kungi, mēs jau esam par 45 minūtēm aizkavējušies, bet es domāju, mēs varam efektīvi strādāt tālāk un tad veiksmīgi arī pārvaldīt mūsu īpašumā esošo, mūsu rīcībā esošo laiku. Vairāk jau ir pieteikušies izteikties, un es domāju, arī citi šeit klātesošie vēlēsies izteikties. Paldies un aicinu atklāt debatas, lūdzu. Liels paldies! Mums ir jābūt ļoti organizētiem šodien sanāksmē, un uzstāšanās laiks ir ierobežots diskusiju kontekstā. Tagad došu vārdu Defā kungam. Viņš ir reģionālo un urbāno politiku ģenerāldirektorāts Eiropas komisijā. Defankungs, lūdzu, jums lūdzu izšķirošais vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mihailova, Reigi komitejas locekļi, priekšsēdētāja kungs Vošņak, Koter komisijas locekļi, dāmas un kungi kas piedalās atklātajās dienās. Mums, kā reģionālo, man kā reģionālo un pilsētu politikas ģenerāldirektoram, ir liels gods uzrunāt jūs abus, gan Koter, gan Reģi, šajā pasākumā. Komisārs Hāns jau sniedzis pārskatu mm, par reformām un uh, guvumiem pēdējo piecu gadu laikā reģionālās politikas jomā un viņš mums visiem arī stāstīja par diskusiju gaitu saistībā ar jauno programmēšanu. Noslēgumā viņš sacīja kaut ko tādu. Tagad ir pienācis laiks darītājiem. Tāpēc savā īsajā uzrunā es vēlos pievērst uzmanību īstenošanai, īstenošanas jautājumiem. Tie ir ļoti svarīgi šīs programmas veiksmēji, sekmēm jaunajā periodā. Tātad es runāšu par trim punktiem. Pirmais, un to jau pieminēja abi priekšsēdētāji, ir tātad. Kā šī integrētā teritoriālā pieeja, ko esam īpaši iekļāvuši urbānajos apvidos, tiks stiprināta, es īpaši runāšu par eksante noteikumiem. Uh, tie kopā ar orientēšanos uz rezultātiem un īstenošanas novērtējumu nodrošinās to, ka investīcijas ir pēc iespējas auglīgākas, un tad es arī runāšu par administratīvo kapacitāti, kas ir sine qua non, lai īstenošana būtu veiksmīga. Tāds sākšā jauniem instrumentiem, kad, ko regulas ir ieviesušas, lai atvieglotu uh, integrētās teritoriālās stratēģijas īstenošanai. Pirmā ir CLOD, Community Led Local Development, uz vietējām vajadzībām balstīta attīstība. Tas ir instruments, kas palīdz vietējā līmenī risināt sociālās vides un ekonomiskās dabas izaicinājumus. Šīs stratēģijas sagatavos un īstenos vietējās darbības grupas, iesaistot pārstāvis no visām uh, Uh, nozarēm vietējā līmenī. To pamato pēdējo desmitgažu pieredze urbānās kopienas institīvā. Spriežot pēc sākotnējiem rezultātiem, ko saņēmām programmēšanas dokumentu veidolā, mēs varam runāt par 16 dalību valstīm, kas ir paredzējuši izmantot CLLD kopējā summa būs apmēram 2 miljārdi eiro, 1,4 ERAF un pārējais eh, Eiropas struktūra fondi. Un 90% no līdzekļiem vairākums tiks izmantot mazāk attīstītajos reģionos. Un tad, kā jau jūs zināt, ir ITI, jeb integrētās teritoriālās investīcijas. Un tas ir ļoti interesants mehānisms, Tas ļauj apvienot vairākas prioritātes vai vairākas programmas vienā kopīgā piešķīrumā. Ja ir kāda īpaši funkcionālā ģeogrāfiskā, īpaši funkcionālais ģeogrāfiskais apvidus, tad uh, Tur ir vērts izmantot šo te integrēto pieju. Un atkal iziet no mūsiem sākotnējiem secinājumiem, izvērtējumi. Mēs saprotam, ka 21 dalībvalsts, kurā dzīvo vairāk par 90% no ES iedzīvotājiem, paredz izmantot integrētās teritoriālās investīcijas saskaņā ar ERAF 7. programmu. Gan pilsētām, gan teritorijām ārpus tām. Tā, tad tas man bija sakāms par šiem ieviestiem instrumentiem. Otrais punkts - eksante noteikumi un rezultāta palielināšana. Tie ir jaunie mehānismi šai programmā, šajās programmās. Kā jūs zināt, esam mēs likumdevēji pēc eh, komisijas lūguma ir ieviesušie eksante noteikums, lai nodrošinātu, ka pirms investīcijas sāk plūst, noteikumi jau ir, priekšnoteikumi jau ir, un šīs investīcijas būs pēc iespējas efektīvākas. Mums ir trīs noteik noteikumi eksante. Tad pirmais attiec uz regulatīvajiem, tātad eh, direktīvu transponēšanu, otrkārt politiku pieejamība, stratēģiju pieejamība, uh, koordinētai efektīvai īstenošanai, piemēram, transporta nozare un treškārt administratīvā un institucionālā kapacitāte jeb spējas. Šo priekšnoteikumu sagatavošana tiek uztvert ļoti nopietni. Gadu un mēnešu laikā mēs to esam sapratuši. Mēs pie tā esam strādājuši visu to laiku, un sagatavošana nav bijis viegla. Uh, un daudzām dalībvalstīm būs jāpiedāvā rīcības plāni noteiktu termiņu ietvaros, jo pat laban dalībvalstis vēl gluži nav izpildījuši, izpildījuši eksante noteikumus. Taču vēlākais līdz 2016. gada beigām rīcības plāniem jābūt iesniegtiem. Kurus jums ir vissarežģītākais? Domāju, divi veidi pilnīga ES direktīvu transponēšana, tā ir viena joma, un otra ir nepieciešams stratēģijas. Komisārs runāja par stratēģiem un tad projektiem, nevis par projektiem un pēc tam stratēģiem. Tā tad vispirms jābūt stratēģijai. Un tas ir ļoti svarīgi tādā kā viedā specializācijā, transports, veselība, izglītība. Mums ir arī jānodrošina tās, ka programmas atbilst vispārējai ekonomikas politikai un plašākiem reformas procesiem. Tāpēc programmām ir jārisina valstīm specifiski sniegtās rekomendācijas. Es varu sacīt, ka šis process pat laba norisinās visnotaļ veiksmīgi. Trešais punkts, un tas ir visnotaļ saistīts ar to, ko es jau nu pat sacīju, tātad valsts specifiskās rekomendācijas un eksante noteikumi. Jo abi šie aspekti arī attiec uz administratīvām spējām. Dažām valstīm ir valsts specifiskās rekomendācijas, saskaņā ar kurām valstīm ir jāuzlabo sava administratīvā kapacitāte, un tad mums arī ir eksante priekšnoteikumi tādās jomās kā valsts iepirkums un valsts atbalsts. Un tad arī ir šis tematiskais 11. mērķis institucionālās kapacitātes vairošana, tas attiec nodarbinātības ģenerāla direktorāta, bet arī ERAF joma ir ar to saistītā. Tad Mums rīcībā ir vesela virkne instrumentu, lai risinātu administratīvo kapacitāti. Tas tikai liecina par to, cik svarīga programma īstenošanas kontekstā ir administratīvā kapacitāte. Empīriskā um, pieredze liecina par to, ka ir ļoti liela cieša saikne starp uh, finansēm izmantošanu un labu administratīvo kapacitāti. Tātad, ja ir vārga finansiālā kapacitāte un vispār pārvaldība, tad arī uh, finansējuma izmantojums nav apmierinājums. Turklāt revīzijas palāta mums katru gadu atgādina, ka valsts iepirkuma jomā, valsts atbalsta jomā uh, pārvaldošās iestādes ir vārgas, un tieši tāpēc izceļas daudzas kļūdas, kas novērojams kohēzijas politikā. Tā tad ir svarīgi risināt šīs problēmas. Ja paraugāties uz administratīvo kapacitāti, to var sadalīt trijās daļās - struktūra, humānais kapitāls vai humānie res cilvēku resursi un sistēmas instrumenti. Un visi šie trīs aspekti var tikt risināta ar tehniskā atbalsta palīdzību. Tātad ir svarīgi, lai dalībvalstis un reģioni tiešām izmantotu tehniskā atbalsta apropriācijas, lai uzlabotu savu administratīvo spēju. Pagātnē tas netika darīts strateģiski, bet es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi, un mēs to ļoti sīki pētīsim, proti, lai jauniem programmēšanas periodam. Tehniskā atbalsta līdzekļi tika izmantoti strateģiski administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Daudzās valstīs ir arī TO11 programmas, nu pat jau to pieminēju. Tur nav runa tikai par ar programmām saistīto uh, iestāžu stiprināšanu. Uh, Tā te ir runa vispār par valsts administrāciju, bet ir administrācijas daļa, kas ir jau īpaši izšķiroša fondu finansēšanai, piemēram, vīdes uh, biroji, eh, atļauju izsniegšanas biroji un tā tālāk. Daudzas dalībvalstis paredz izmantot EU11, taču, diemžēl, vairākas dalībvalstīs kur idma administratīvā reforma saskars ar grūtībām, stratēģijas vēl nav tik sīki izstrādāts, kā tam būtu jābūt. Tātad pirmais punkts administratīvās kapacitātes veicināšanā ir tehniskā atbalsta izmantošana, taču ar to vēl viss nebeidzis. Arī mēs komisijā cenšamies sniegt savu ieguldījumu, aktīvi atbalstot atmirstīvās kapacitātes veicināšanu ar mūsu pašrīcību. Regio ģenerāla direktorātā pirms diviem gadiem mēs izveidojām īpašu nodaļu, kuras mērķis ir atbalstīt administratīvo kapacitāti. Sniegšu jums tikai dažus piemērus, lai jūs rastu ieskatu, ar ko mēs tur nodarbojamies. Pirmkārt, mēs sniedzam vadību būtībā eh, visās darbībās eh, pārvaldības iestādēs, certifikācijas iestādēs un audit iestādēs. Un mēs arī sniedzam, mm, palīdzam eh, labumu guvējam. Un tad ir arī mm, vadība valsts iepirkuma procesā. Tā tad vienkārši veids, kā izvairīties no visizplatītākajām kļūdām valsts iepirkuma procedūrās. Un šis jums ir ļoti svarīgs. At, atvērto durvi dienu laikā mēs pastāstīsim par šo vadību. Mēs esam ar, arī sākuši vadīt apmācības. Šīs mācības sākās jūnijā un tās beigsies Nākošā gada martā mēs vadām apmācības, divi novirsieni pastāv. Pirmais ir jauno programmu rezultātu, orientēšanās rezultātiem, un otrais - kontrols un pārvaldības uzlabošana. Ar šo pilotu projektu mm, mēs strādāsim ar pār par 340 praktiski iesaistītiem pusēm. Uh, Mēs arī esam sākuši konferences un seminārus uh, uh, krāpšanas un uh, korupcijas apkarošanai. Mēs to īstenojam ar citiem ģenerāldirektorātiem, arī ar OLAF, ar Transparency International. Esam jau organizējuši sešas pasākums ar pāri par 500 dalībnieku tajos piedalījās un vēl būs arī citi pasākumi. Uh, Kā jūs saprotat, Jaspers sniedz ļoti praktisku atbalstu kopīgā institīva kopā uh, Eirab, Eiropas, kopā ar Eiropas investīciju banku. 2013. gadā Jasper ieguva mm, sniedz atbalstu pār par 600 projektos, un summa bija pār par 60 miljārdi eiro Un mēs arī gatavojam savu veidu kopīgu ekspertu apmaiņas sistēmu, pat laban tās nosaukums ir Regio 5 pie. Tur ir runa par eh, ekspertīzes apmaiņu starp pārvaldības eh, iestādēm, sertifikācijas iestādēm visā Eiropā. Un tas eh, ļaus arī netiek spēcīgām administrācijām gūt labumu no pieredzes citās veiksmīgākās dalībvalstīs. Tātad tiek organizētas misijas, studiju apmeklējumi, mācību apmeklējumi, semināri. Es redzu, ka priekšsēdētājs skatās uz pulkstēni. Es domāju, esmu iezīmējis mūsu darbību ļoti svarīgajā administratīvās kapacitātes jomā, līdz ar to var noslēgt savu uzstāšanos. Lielas paldies par uzmanību! Thank you. Accept this as a sign of good. Paldies. Domāju, ka tā ir zīme, ka um, mūsu sadarbība starp uh, mūsu komiteju un reģionu komiteju ir uh, ļoti laba. Mums uh, nevajag vienam skatīties uz otru, mēs vienkārši sajūtam, kas notiek. Mums ir atlikušas 40 minūtes diskusijām. Es gribētu lūgt tik vienam, kas izteiksies no Eiropas parlamenta komitejas puses un no reģionu komitejas puses, uh, Eh, lūdzu ievērot sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Jā, redzu, kas vēlēsies izteikties. Eltriča kungs. Lūdzu, patiešām katrs neilgāk par divām minūtēm runājiet. Paldies! Pirmais - Mišels Šnaiders. Tautas partijas grupas priekšādātājs reģionu komitejā. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšādātāji. Paldies, eh, priekšādātājs kundze. Es gribētu um, paturpināt to, ko es jau šodien teicu. Domājot par nākamo ko kohēzijas politiku, es uzskatu, ka esam izveidojuši ambiciozus eh, plānus un mums ir arī ambiciozi līdzekļi pieejami. Uh, Tas norāda uz to, ka mūsu sadarbība biju, ir bijusi ļoti laba un draudzīga. Te es domāju Kotēra un Reģī sadarbību. Es pats esmu darbojies kā Kotēra priekšādātājs un es patiešām mūsu sadarbību vērtēju ļoti augstu. Man ir bijusi lūk šāda pieredze, un es gribētu to pieminēt nākotnes labad. Jo 2008. gadā mēs izveidojām ad hoc darba grupu, un šīs darba grupas uzdevums bija eh, kontrolēt tolaik jaunos eh, noteikumus. Un īsnībā šie noteikumi ir spēkā arī tagad. Un tagad man ir jāskatās nākotnē, kādus secinājumus mēs varētu izdarīt par kohēzijas politiku pēc 2014. gada, ņemot vērā mūsu pieredzi. Esam sagatavojuši savus priekšlikumus, un tie balstās uz reģionālo pieredzi attiecībā uz struktūra fondu izmantošanu. Es gribētu reģionu komitejas nākotnēji teikt, ka mēs varētu iespējams nākamgad izveidot grupu, kuras uzdevums būs izvērtēt jauno a, uh, tīklu, tātad saprast, kas funkcionē un kas nefunkcionē, un a, uh, kādu, kādus secinājumus mēs varam izdarīt par īstenošanu. Un pēc tam mēs varētu arī paskatīties, a, uh, ko mēs esam iemācījušies, kas būtu jāņem vērā nākotnē. Šeit paveras jau divi temati. Pirmkārtām administrācijas kompleksums, komplicētība. Domāju, ka šeit mēs jau daudz ko tagad varam pateikt. Un otrs ir tāds eh, saturisks temats, kā nākotnē demokrātiskās pārmaiņas eh, ietekmēs kohēzijas politiku un eh, kādi būs izaicinājumi, kas izrietēs no, no demogrāfiskajām pārmaiņām. Domāju, ka mums uh, vajadzēja sadarboties tikpat intensīvi kā agrāk šo tuvāko dienu laikā. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Eldriča kungam. Paldies! Sākumā es gribētu pateikties visiem par uh, šiem pozitīvajiem vārdiem. Es patiešām jūtu, ka ikvienam ir labi nolūki. Uh, un eh, to vienmēr ir patīkami redzēt. Protams, eh, ceļš uz eli ir būvēts ar labiem nodomiem, bet eh, nu, tas arī mums tā kā liek mazliet aizdomāties. Esam vairāk kārt teikuši, ka vietējiem iedzīvotājiem ir savas idejas un ka tās parādās tieši reģionos bet es domāju, ka mums to visu vajadzētu šeit eh, salikt kopā šajā labo nodomu pilī, kur mēs pašlaik atrodamies. Mēs visu laiku sakām, ka ir vajadzīga spēcīgāka administrācija, labāka administrācija. Īstenībā man nešķiet, ka uh, vietējiem iedzīvotājiem tas uh, šķitīs pārāk demokrātiski. Es darbojos Vestmidlendā, Anglijā, un es savā reģionā esmu dzirdējis, ka tiek runāts par reģioniem, zonām, par lielām pilsētzonām, un e, manā vēlēšana apgabalā ļoti e, daudz runā par Birmingem un Birmingemas e, reģionu. Daudziem šķita, ka tā ir laba ideja, taču iedzīvotājiem, kas tiktu iekļauti šajā lielajā Birmingemas reģionā, tad eh, tiem nemaz nešķita, ka šī ideja ir tik laba. Šie cilvēki īstenībā nevēlējās, lai viņus iekļautu šajā Birmingemas reģionā. Viņiem bija pašiem sava reģionālā identitāte, un arī Birmingemas cilvēki paši negribēja būt eh, ietverti šajā Birmingemas reģionā. Tas nozīmē, ka uh, Mēs, eh, kā administratori, vēlamies uzspiest cilvēkiem kaut ko tādu, kas viņiem nepatīk. Tieši tāpēc mums vajadzētu, protams, ņemt vērā mūsu labos nodomus, un es nevaru jums mm, atrunāt no tā, ko jūs esat nodomājuši darīt. Bet es gribētu jums teikt, ka, ja jums šķiet, ka šīs idejas ir labas, varbūt aprunājiet tās ar vietējiem iedzīvotājiem. Jūs redzēsiet, ka vietējiem iedzīvotājiem tās ļoti nepatīk. Paldies! Tagad dodu vārdu Albertam Boram. Paldies! Es gribētu paturpināt Šneidera eh, kunga teikto attiecībā uz eh, pastāvīgas eh, institūcijas izveidi starp Koter un Regiju. Domāju, ka tas ir labi, jo šādā veidā mēs labāk izprastu to, kā programmas tiek īstenotas. Tas ļautu Regija komitejai nodrošināt eh, savu eh, ideju tālāku virzīšanu. Šādā veidā mēs eh, varētu nodrošināt, lai kohēzijas politikas instrumenti iet pa to ceļu, pa kuru mēs to vēlamies. Es gribētu arī atbildēt komisijas pārstāvja teiktajam. Ja E, dalībvalstis e, nebūtu e, īstenojušas integrētās teritoriālās investīcijas, piemēram, šeit es varu runāt par Lielbritānijas pieredzi, tad šie fondi, kas tiek piešķirti, tiek piešķirti balstoties uz tādām iestādēm, kas netiek atzītas nec darba programmās, nec arī nolīkumos. Tas nozīmē, ka šīs iestādes nav nec starp iestādes, nec arī atbildīgās iestādes. Uh, bet eh, īstenībā eh, geogrāfiskās bāzes eh, nodrošinās, lai šīs iestādes saņem fondus. Līdz ar to šie mērķi, kādi mums ir bijuši strādājot reģionu komitejā daudzus gadus, nodrošināt integrētu pieju teritoriālajām aktivitātēm, tiek pilnībā sagrauti, tāpēc, ka mēs nevēlamies izmantot šo uh, integrēto teritoriālo investīciju pieju. Es gribētu uzsvērt, ka būtu ļoti noderīgi, ja Koter un Regī izveidotu pastāvīgu iestādi un tas ļautu uh, ņemt vērā pašvaldību un reģionu iestāžu pieredzi. Tieši par to arī runāšu, Nēderkungs. Mums ir šī reģionālā pieredze. Mēs varam vienlaicīgi darboties dažādās iestādēs. Mēs varam, teiksim, uh, vienreiz mēnesī vai vienreiz divos mēnešos vai vienreiz gadā gatavot pārskatu par to, cik tālu šīs programmas ir nokļuvušas un kur ir radušās kļūdas programmu īstenošanā. Es domāju, ka Kotter um, komitejas locekļi noteikti to apsveiktu, un iespējams, ka tā būtu arī pozitīva reakcija uz uh, manu un uh, Mihēla lūgumu. Paldies! Tagad dodu vārdu Delī kungam. Paldies priekšādētāji, runāšu ungāru valodā. Es vēlētos pievienoties tam, ko teica mani kolēģi pirms manis. Arī pēdējā šeit sanāksmes daļā tika vairāk kārt uzsvērts, ka ir ļoti būtiski paaugstināt eh, reģionu un pilsētu uh, fonda izmantošanas kapacitāti. Reģionu ģenerāla direktorāta sekretārs arī minēja, ka Eiropas komisija ļoti aktīvi darbojas šajā jomā un ir gatava arī sniegt savu palīdzību reģioniem un pašvaldībām. Līdz ar to mēs varam sniegt arī atbalstu pašvaldību un reģionu lēmu pieņēmējiem. Taču varētu arī būt tā, ka īsnībā mēs šeit eh, mēģinam uh, lausties pa atvērtām durvīm. Domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā SAO ģenerālsekretāra teikto. Viņš runāja par tā saucamo interaktīvo dosjē. Iespējams, ka mēs varētu izveidot tādu kā paraugu prakses datu banku. Uh, jo īpaši, ja runa par kohēzijas eh, līdzekļu izmantošanu. Domāju, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, ja mums būtu pārskats par šo praksi. Te nav runa tikai par OECD vai SAO izmantotajiem indikatoriem, te ir runa arī par Eiropas Savienības un institūciju izmantotajiem indikatoriem. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt vispārēju ainu mm, par šo situāciju Eiropā. Domāju, ka būtu arī liederīgi virzīt uz priekšu šo pieredzi. Piemēram, ja mēs vēlamies veidot eh, pārstrukturizāciju kādās dalībvalstīs. Bieži vien reģionos tiek realizētas šādas restruktūrizācijas programmas, un mēs varētu ņemt vērā citu reģionu pieredzi. Uh, mēs varētu arī ar šādas datu bankas palīdzību paskatīties, kādas kvalitatīvas atšķirības pastāv starp atsevišķiem reģioniem. Kāpēc dažos reģionos um, Eiropas līdzekļu izmantošana veicas labāk nekā citos? Thank you very much. Paldies. Tagad Vozņika kungam vārds. Jā, man ir pieteikušies runāt deviņi cilvēki. Un pirmais ir Bass Ferkerks. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai vērstos pie um, mūsu ziņotāju no reģiona komitejas. Te ir runa par jauno darba kārtību pilsētām, Un šeit mēs uzsveram pilsētu nozīmi. Eiropas Savienībā pilsētas ir kļuvušas par ekonomisko dzinējspēku. Šeit notiek ļoti lielas pārmaiņas, te ir arī arvien vairāk iedzīvotāju, un, protams, ka pilsētas saskaras arī ar dažādiem izaicinājumiem, piemēram, jauniešu bezdarbs, enerģijas izaicinājumi. Tas viss notiek pilsētās, un 70% no mūsu iedzīvotājiem dzīvo pilsētās, pavisam drīz tie būs 80%. Tieši tāpēc pilsētas ir izšķirošās, eh, nodrošinot to, lai Eiropā nākamajā gadsimtā klātos labi. Tieši tāpēc mums ir jāpievērš uzmanība pilsētām, tad, kad mēs pārdomājam tālāko Eiropas politiku un līdzekļu izlietojumu. Ļoti daudzās politiskajās diskusijās eh, ir par to runāts, un varbūt ir pienācis laiks gatavot balto grāmatu. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai vērstos pie mūsu kolēģiem parlamentā un reģionu komitejā, lai viņi atbalstītu šo mūsu tik skaidri pausto vēlmi. Jautājums ziņotājiem varētu būt šāds - kad mēs beidzot redzēsim šo balto grāmatu? Thank you. Paldies. Vai kāds no Regija komitejas vēl vēlas izteikties? Vozņika kungs, lūdzu, jūs runātāji. Labi. Gordons Keimers, vai jūs vēlaties izteikties? Paldies! Eiropas konservatīva un reformista grupas vārdā es gribētu pateikties Ferkerka kungam par viņu komentāriem, taču mums ir mazliet eh, jāuztraucas tagad par eh, vietām, kas neietilps pilsētās, un tas mani patiešām uh, Eh, tas manī raisa bažas, ka šīs vietas tiks atstātas novārtā. Esmu pārliecināts, ka eh, Gurijas kungs un Ferkerka kungs noteikti atcerēsies, eh, ka šādas vietas arī ir jāņem vērā. Es esmu lasījis SAO ziņojumu par reģioniem. Zinu, ka, tās, ka šī pārskata noteikums ir, nosaukums ir reģioni un pilsētas. Šķiet, ka īsnībā tur vairāk ir runas par uh, pašvaldību uh, sadrumstalošanos. Amerika. Amerikā ir ļoti daudz uh, dažādu izmēru iestāžu, iespējams pat uh, vairāk nekā visā pārējā pasaulē. Un, protams, ka viņi arī uzdod sev jautājumu par to, vai ekonomiskā ziņā viņi ir efektīvi. Uh, Domāju, ka šis termins fragmentācija ir neizdevies. Reģioniem der dažādas struktūras atšķir, atkarībā no šo reģionu īpatnībām, un ja mēs e, kaut ko uzspiežam, tad īstenībā tā, tā, tā kļūst par diktatūru, un neviena sistēma nevar ar diktatūru efektīvi darboties. Es patiešām gribētu aicināt e, veicināt pašvaldību spēku, uh, Tad, kad mēs par to runājam, tad mēs vienmēr sakām, ka attiecībās pašvaldībām mazāk nozīmē vairāk. Mums vajadzētu būt atvērtiem, un mums vajadzētu ticēt demokrātijas spēkam Eiropas Savienībā. Okay. Labi. Tagad došu vārdu Kostas kungam. Obrigado, senhor. Siveks komisija, komisijas vadītājs. Paldies, priekšādātāji. Man ir jāpauž vilšanās attiecībā uz atšķirībām starp to, ko mēs dzirdējām no komisāra Hāna un realitāti attiecībā uz uh, reģionālās un kohēzijas politikas īstenošanu dažās valstīs, jo īpaši manā valstī Portugālē. Komisārs ir parakstījis partnerības nolīgumu, bet pašvaldības šeit nav spēlējušas pilnīgi nekādu lomu. Nesaprotu, kā mēs varam runāt par pārvaldību dažādos līmeņos un pašvaldību līdzdalību, ja um, Eiropas komisija pašlaik veids um, daļēju programmu manā reģionā, kur pašvaldības pārvalda tikai 10% no budžeta. Es arī nesaprotu, kā komisija ir varējusi graut teritoriālās intervences uh, jēdzienus, un īsnībā šeit ir pārkāptas arī Eiropas parlamenta vadlīnijas. šīs integrētās teritoriālās investīcijas īstenībā netiek noteiktas konkrētam geogrāfiskam reģionam. Šeit ir paredzēts slēgt sadarbību ar universitātēm, ar NVO, ar dažādām asociācijām, un šādas uh, asociācijas slēgšanas var notikt tikai pašvaldību līmenī, nevis centralizētā līmenī. Uh, Tātad tas nozīmē, ka šīs integrētās teritoriālās investīcijas tiek izmantotas dažādās kopienās, dažādās valstīs, pilnībā nepiedaloties pašvaldībām. Protams, ir dažādas asociācijas, taču netiek ņemt vērā reģionālā politika un uh, 2020 /20 stratēģija. Gribētu runāt par diviem punktiem. Pirmkārt, Kā ir iespējams, ka pastāv urbānā politika, nepiemērojot kohēzijas politikas eh, finansējumu, tātad netiek, piemēram, nodrošināta energoefektivitāte pilsētās, izņemot, protams, sociālos mājokļus. Un netiek arī nodrošināts, lai urbānās mobilitātes projektiem būtu atbilstošs finansējums. Tagad cīņa pret klimata pārmaiņām. Šeit pilsētas nevar ignorēt. Pilsētās mēs eh, radām visvairāk siltumnīca efekta gāžu. Investīcijas eh, enerģētikā ļautu mums nodrošināt arī ilgtspējīgu mobilitāti. Komisijas pārstāvis saka, ka tie vēlas redzēt novatorisku rīcību mobilitātē, un e, šeit nav obligāti vajadzīgs nacionāls finansējums. Gribētu zināt, kā komisija regulēs šāda veida aktivitātes e, vietējā līmenī. Paldies! Tagad dodu vārdu Salvatore Čiko kungam. Grazie, prezidente. Eh, credo, ka. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šī diskusija ir eh, jāsasaist ar vēl pāris citiem aspektiem, un pirmais no tiem ir uh, vietējo pašvaldību rīcības spēja, vismaz manā reģionā, kas ir Itālijas dienvidu salas. Eh, pašvaldībām jāsaprot Eiropas Savienības īstenotā stratēģija un politika, un uh, izskatās, ka pašvaldības īsti nesaprot, kā izmantot pieejamos līdzekļus. Uh, Eh, kā tos izmantot eh, infrastruktūras attīstībai, kā uzlabot eh, pilsoņu dzīvi. Un būtu svarīgi šo jautājumu izvērtēt, jo tas sasauc ar reģionālās komitejas kompetenci. Runājot par nākamo, par šo programmēšanas periodu. Eh, tālāk jūs runājāt par saikni starp pilsētām, reģioniem un eh, ka šī reģiona ir jāuzlūko nevis eh, izolācijā, bet saiknē ar citiem reģioniem un ka tam ir jābūt atspoguļotam arī stratēģijā un Eiropas izvirzītajos mērķos manuprāt, visa centrā ir jānostāda kultūra un izglītība. Līdz ar to noteikti ir jāveicina pilsētvīdas ilgtspējīga attīstība, jāpievērš uzmanību problēmu mm, zonām un uh, pilsētu attīstības projektus vajadzētu finansēt no Eiropas reģionālās attīstības fonda, īstenojot plašākas problēmas, lai pārvarētu tās grūtības, ar ko šie reģioni šobrīd saskarus. Paldies! Tagad uh, dotu vārdu Ferlangerens kundzei. Paldies! Runāšu zviedru valodām priekšsēdētāji, godātie reģionu komitejas locekļi, uh, godātie uh, parlamenta reģionālās attīstības komitejas locekļi. Mums ir uh, tagad jāapspriež, kā izmantot jaunos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, un kā labāk izmantot pieejamos līdzekļus, kā īstenot šos partnerības nolīgumus. E, ierosinātā stratēģija šajā periodā ir saistīta ar Eiropas Savienības e, stingrāku pāraudzību ar šiem jautājumiem, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un darba vietu radīšanu Un, lai to īstenotu, ir jānoskaidro, kādas ir reālās vajadzības un kāds ir attīstības potenciāls. Ir jādomā par pilsētu attīstību. Šobrīd piešķirtais finansējums pilsētu attīstībai ir pārāk neliels. Pastāv daudz problēmu tieši pilsētās, kur ir jāuzlabo uh, piekļuvē šim finansējumam. Ir uh, ļoti būtiski domāt arī par līdzfinansējumu un par uh, kopienas vadītu vietējo attīstību. Vietējais līmenis ir tiešām tas, kas ir vistuvāks pilsoņiem, un tas ir izšķiroši svarīgs īstenojot Eiropas Savienības politiku, lai nodrošinātu kohēziju un lai nodrošinātu, uh, izlīdzinātu sociālo un ekonomisko attīstību visā Eiropas Savienībā. Kohēzijas politika ir jādecentralizē un ir jāievēro partnerības principi vietējā un reģionālā līmenī ir uh, jāuzņemas atbildība par kohēzijas politikas īstenošanai nepieciešamo resursu nodrošināšanu un īstenojot uh, plānošanu un uh, jāveic arī izvērtējums par partnerības īstenošanu. Ir daži pozitīvi piemēri, varētu minēt Austriju, Poliju Eh, Zviedrijā mēs šo sistēmu esam arī izveidojuši un turpināsim īstenot pasākums uz vietām, ko finansē dažādi fondi. Struktūra fondu partnerība ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam lepoties, jo šeit ir tiešām reģioniem savs vārds sakāms. Eh Zviedrijā ir arī astoņas reģionālās programmas, ar ko mēs varam lepoties. Komisijai ir jāsaprot mūsu izmantotās darba metodes, un mēs vēlētos, lai mūs uzlūkot par pozitīvo piemēru. Un visbeidzot, es gribu runāt par noteikumu vienkāršošanu un par orientāciju uz rezultātiem. Šie Noteikumi ir jāvienkāršo, lai būtu vieglāk pieteikties uh, finansējumu saņemšanai. Uh, fondu un programmu darbība ir jākoordinē, bet mēs uzskatām, ka būs arī nepieciešama lielāka tehniskā palīdzība, lai varētu to panākt, un ka uh, mēs atbalstām arī komisijas jauno pieeju, ka ir jāpievērš lielāku uzmanību rezultātiem un tas mums palīdzēs um, nodrošināt tāda veida attīstību, kādu mēs vēlamies panākt. Un tāpat ir svarīgi mm, pieteikumu iesniedzējiem būt informētiem par to, kādi noteikumi ir spēkā, par to, ka būs jauni izvērtēšanas kritēriji. Nevis par tiem uzzināt tikai beigās. Mūs, mēs visi vēlamies uh, panākt reālus rezultātus, un mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība dod savu ieguldījumu ekonomikas attīstībā, darba vietu radīšanā ar reģionālās un kohēzijas politikas starpniecību. Un Eiropai ir jābūt uh, tuvākai saviem pilsoņiem, un mēs uzskatām, ka vietējā demokrātija ir ļoti svarīga šai jomā, lai nodrošinātu uh, kopienas vadītu vietējo attīstību. Paldies! Liels paldies! Tagad Švapska kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godāmie viesi! Šīdienas pasākums, atvērto durvju dienas, ir ļoti nozīmīgs un uh, to var tikai un vienīgi apsvēgt. Taču esmu nedaudz vīlies attiecībā uz to, ko esmu šeit dzirdējis. Protams, mums ir jācenšas visur izdarīt kopsavilkumi, un uh, mēs nevaram pārāk gāri izteikties, tāpēc, ka mums katram ir atvēlētas tikai divas minūtes. Uh, Es gatavoju ziņojumu par partnerības nolīgumu un eh, to, kā vajadzētu nodrošināt eh, īstenošanu šajā sakarībā. Partnerība dažādās nozīmēs ir ļoti būtiska, bet Eiropā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta arī caurdzmībai un tam, ka pilsoņiem ir ļoti svarīga loma. Es apsveicu arī Eiropas parlamenta lomu un deleģēto aktu ieviešanu. Tas mūs kā reģionus stiprināja. Mēs patiešām ceram, ka partnerība mums palīdzēs, ka tā ļaus mums izmainīt mentalitāti. Mēs vēlamies, lai pilsoņi paši izlemtu, kas tiem ir vajadzīgs un kādu lēmu būtu jāpieņem. Partnerība varētu pārvērsties arī konsultācijās un īsnībā kļūt tikai par konsultācijām. Mēs vēlamies, lai šī partnerība būtu dzīvīga, un cerams, ka komisija spēs dalībvalstis pārliecināt, ka šīs partnerības iniciatīvas ir centrālas, un tām ir jāpiešķir ļoti svarīga loma lēmu pieņemšanas procesā par kohēzijas procesiem. Un, protams, mēs vēlamies, lai vairāk tiktu izmantots burkāns, nevis pātaga. Uh, mēs redzam, ka dažādi veicināšanas pasākumi sarūk un dalībvalstīm vajadzētu to ņemt vērā. Līdzekļi ir arī labi jāpārvalda. Reģionālās iestādes nevarētu kļūt tikai par ieviesējām. Nevarētu būt arī tā, ka ļoti liels līdzekļu īpatsvars netiek izlietots un ka mēs neredzam šeit vairs demokrātiskus priekšnosacījumus līdzekļu izmantošanā. Visvairāk vajadzētu stiprināt pilsoņu iesaisti un arī pašvaldību darbu. Es nāku no valsts, kas bieži tiek pieminēta kā piemērs, ja runa par līdzekļu izmantošanu. Es nāku arī no vidēji lielas Eiropas pilsētas. Es domāju, ka uh, pilsētām vajadzētu piešķirt tādas pašas iespējas kā reģioniem. Noslēgumā mums vajadzētu attiecībā uz izaugsmi koncentrēties uz cilvēkiem. Nevaram pieļaut, ka Eiropā nodarbinātība netiek uztverta nopietni. Jauniešu bezdarbs ir īpaši liels grēks, ko vajadzētu ap apkarot jo īpaši mums vajadzētu domāt par bērnu nākotni, un tajā vajadzētu investēt. Pašlaik šī nākotne iekrāsojas ļoti drūmās krāsās. Jā... Dāmas un kungi, man runātā sarakstā vēl ir četri cilvēki. Tāpēc es labāk atteikšos no saviem secinājumiem un došu vārdu šiem četriem cilvēkiem. Stāv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 Es gribētu arī izteikt divus komentārus par situāciju Čehijas republikā un uh, viens vispārējais komentārs. Mēs runājam par decentralizāciju, par finanšu līdzekļu izmantošanu vietējā līmenī. Es varu iedomāties, ka šo, šos fondus var pārvaldīt tikai it kā nacionālā līmenī, bet es uzskatu, ka ir jāiešķir, jāiekļauj šajos plānos arī vietējo līmeni Uh, sagatavojot konkrētas programmas un uzraugot to īstenošanu. Es uh, nu, nebūtu gluži pareizi teikt, ka es nevarētu šādu situāciju iedomāties, bet man uh, bail, baidos, ka tas tā tomēr nenotiks. Un tagad par ko, reģionu komiteju un Koter komisiju uzsver uh, to, ka ir nepieciešama daudz līmeņu pārvaldības. Uzskat, ka tas ir pareizais ceļš, bet Bora kungs un Kostas kungs pieminēja, ka vēl daudz kas ir arī uzlabojams šajā jomā. Un uh, tagad runājot par konkrētiem instrumentiem Čehijas republikā, mēs izmantosim uh, uh, integrētās teritoriālās investīcijas pilsētās, Tas uh, nozīmē, ka mēs varam izmantot uh, finansējumu no centrālām un rīcības program, programmām. Un uh, labi ir, ka uzmanība tiek pievērsta pilsētu zonām kopumā, ne tikai pašai pilsētai, bet arī to apkārtnei. Un es uh, uzskatu, ka šādas programmas ir daudz labākas nekā uh, iepriekšējā plānošanas perioda programmas. Un, un runājot par vietējām rīcības grupām, uh, vai, uh, lai īstenotu lauku reģionu attīstību un palielinātu struktūra fonda aptvērumu, šeit, manuprāt, rodas divas problēmas. Šīs grupas ir ļoti uh, daudzveidīgas. Ir 170 Čehijas republikā, dažas no tām darbojas tikai vienā pašvaldībā, citas reģionos, un šāda liela atšķirība noved arī pie tā, ka darbības kvalitāte ir atšķirīga. Dažas no grupām īsteno tiešām ilgtermiņu stratēģiju un dažas tikai improvizē. Es uzskatu, ka ir jādefinē šo grupu uh, loma, lai tās varētu darboties efektīvi. Bet uh, no filozofiskā viedokļa es domāju, ka šis instruments ir ļoti liederīgs, lai nodrošinātu reģionu attīstību. Paldies! Paldies, ka es uzgāju Elēda. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, gribētu vispirms eh, no praktiskā viedokļa ilustrēt to, ka šeit tika runāts eh, tā teorētiski. Es pārstāvu reģionu, kurā dzīvo 2,8 miljoni iedzīvotāji, un kopš 2006. gada ir saņēmis vairākus miljārdus, 19 miljārdus no Eiropas fondiem un, un 2000. 4. gadā mēs bijām 74% no Eiropas vidējā attīstības līmenis, un tagad esam sasnieguši 111% no vidējā līmeņa. Tātad mums tagad mēs domājam par jauniem finanšu scenārijiem. Uh, ir jānodrošina regulu prasību īstenošana un pašiem jā, jānosaka, kādi ir mūsu mērķi. Mēs apzināmies, ka Eiropas Savienības uh, kohēzijas politika darbojas un tā ir jādarbojas. Piemēram, informācijas sabiedrības uh, jomā mū, mēs esam paredzējuši uh, attīstīties no 0,8 līdz 1,26% no IKP. Tālāk arī 19% uh, tiks novirzīti vides aizsardzībai federa uh, ietvaros, lai nodrošinātu ūdens attīrīšanu ūdens tilpnēs. 30% no sociālā fonda mums šis finansējums, un tas ir virs uh, tā līmeņa, kas ir paredzēts regulā. Šeit tika pieminētas arī demografiskās problēmas, kas ir liels izaicinājums, domājot par nākotni un mūsu centieni šajā programmēšanas periodā ir uh, uh, jāakcentē uz šīm problēmām un arī nākamajā prā, plānošanas periodā. Tāpat ir jānodrošina arī um, uh, publisko investīciju pārvaldības uh, kultūras celšana, lai nodrošinātu labākus rezultātus un lai varētu sasniegt to izvērtēt. Paldies! Uh, Bernards Sulašs. Jā, četri komentāri pavisam īsti. Pirmais ir par e, integrētām teritoriālām investīcijām. Es piekrītu Kostas kunga teiktajam. Tā tad, e, piemēram, Lionas reģions, kur ir divi miljoni iedzīvotāji, to nedarīs, jo noteikumi ir pārāk sarežģīti un situācija ir gluži vienkārši dramatiska. Otrs komentārs. Mēs esam atpalikuši. Gadu esam atpalikuši. Es mēģinu uh, skaidrot saviem līdzpilsoņiem, ka projekti jāiesniedz ir no 2014. gada 1. janvāra un ka mēs esam atpalikuši un ka mums jāvirzās uz priekšu ātrāk trešais komentārs. Mēs saskaramies ar komisiju, kura pārkāp šo reglamentu, reg, jā, šo regulu, un mums ir jācīnās, piemēram, par uh, mobilitātes jomā, uh, aizstāvot to, ko parlaments kopā ar reģionu komiteju un padomu ir nolēmuši, ka tas attiec arī uz mūsu reģionu un mūsu kolēģi tērē ļoti daudz laika par to cīnīties. Un ceturtkārt, es domāju, ka ir vienprātība par to, ka ir pienācis laiks, ka ir jāskaidro, ka uh, reālas investīcijas nākotnes vārdā ir reālas investīcijas, nevis papildu izdevumi. Un tas būtu jāizslēdz uh, šīs apjoms no uh, stabilitātes fakta. Un ja mēs nerīkosimies tā, kā to dara amerikāņi, un šeit nav runa par labējiem vai kreisiem, tie ir amerikāņi, ja mēs Eiropā tā nedarīsim, uh, tad eh, nu, mēs zinām, kas tagad, kā tagad ir Eiropā, un tad mēs tādā pašā situācijā arī būsim nākotnē. Eh, Vanstā kungs. Priekšsēdētāja kungs ir pilnīgi pareizi uh, eh, izteikta kritika, jo no kritikas mēs varam mācīties. Taču atvērto durvju dienas atklāšanā mums vajadzētu būt arī pozitīviem, mums vajadzētu būt priecīgiem par to, kas ir noticis pēdējo gadu gaitā. Sadarbības starp reģionu komiteju, Regija komiteja Eiropas parlamentā, sadarbība ar um, reģio ģenerāldirektorātu ir ievērojami uzlabojusies. Mēs redzam arī, ka e, atbalsta līdzekļu izmantošana agrāk e, saskārās ar daudz lielākām problēmām. Šeit arī ir vērojami uzlabojumi. Mums ir daudz jaunu instrumentu. Tiek runāts par e, teritoriālās sadarbības instrumentiem un par koordinatoriem, kas ir noteikti. Tāpat arī noteikti pārobeža sadarbība, starpreģionu sadarbība. Mēs redzam, ka. Uh, tagad eh, ir eh, saiknes ar reģioniem arī, kas eh, nav Eiropas Savienības ietveros. Mēs redzam, ka virzās uz priekšu arī tādas lietas, kā, piemēram, komisāru mm, kompetenci noteikšana. Hāna kungs būs atbildīgs par kaimiņattiecību politiku, un viņš noteikti pievērsīs uzmanību šādiem aspektiem, ņemot vērā savu iepriekšējo pieredzi. Daudz līmeņu pārvaldības harta Šeit es gribētu lūgt uh, reģionu komitejas vadītājiem, lai šeit tiktu iesaistīti uh, dažādi eksperti no dažādām uh, institūcijām. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Eiropas komisijai, ka veidojot uh, reģionālo stratēģiju, makro reģionu stratēģiju, un šī jau ir ceturtā šāda veida stratēģija, uh, tiek uh, piešķirta īpaša nozīme daudz līmeņu pārvaldībai. Šeit mums vajadzētu īpaši pārdomāt struktūru. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz pozitīvā, un cerams, ka šādā veidā mēs radīsim iespējas arī eh, tālākām viedokļu apmaiņām, jo kontakti starp Regi un Koter eh, komitejām ir jau diezgan labi izveidoti. Paldies, Defānu kungs! vai vēlaties reaģēt triju minūšu laikā. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, bija daži jautājumi, kas uz mani neatiec, kā kopīgā grupa starp Reģi un Koteru. Taču vēlos sacīt, Šneiderkungs bija pirmais, kas to pieminēja. Es domāju, tas ir tā vērts un mūs tiešām ļoti interesē tā pieredze, kas tiek gūta uz vietas ar šiem jaunajiem instrumentiem. Mēs darījām visu, kas mūsu skatījumā bija iespējams, lai šos instrumentus varētu padarīt populārus. Mēs stāstījām, mēģinājām pārliecināt cilvēkus, skaidrojām, kā tos lietot, taču jūs arī to zināt, tā ir instrumentu kaste, kuru mēs dodam dalībvalstīm, un tālāk dalībvalstīm un reģioniem ir iespēja izvēlēties to izmantot vai nē. Es domāju, mēs esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai uh, virzītu šo instrumentu popularitāti dažās dalībvalstīs un reģionos uh, vairāk nekā citos. Uh, diskusijas arī tas izskanēja. Mums ļoti informē, interesē atbildes reakcija, jo zināt, ka mm, mūsu pusē arī norisinās pētījumi, lai sniegtu mums informāciju, kā dažādās iezīmes darbojas partnerības kontekstā. Uh, Mēs te arī runājam par šiem teritoriālajiem instrumentiem. Man arī bija interesanti jūsos klausīties, kad stāstījāt par to, cik sarežģīti jūs skatījumā ir uh, situācijas, kas mūsu skatījumā mūsu pus tiks atvieglotas. Es domāju, ļoti svarīgi mums gūt uh, atgrieznisko saiti. Un no konkrētām īstenošanas vietām. Otra lieta, uz kuru gribēju atbildēt, jo diskusijas tā parādies vairāk kārt, ir paraugu prakses apmaiņa. Es domāju, ļoti svarīgi nonākt pie tā, kas būtu paraugu prakses zināšana pārvaldība. Es nedomāju, ka te ir tāds universāls risinājums panacēja. Varbūt datu bāzi noderētu kādā vienā vai vairākos apvidos, bet dzīves uh, tīklošanās pasākums, tāds kā atklāto durvju dienas, arī ir tā vērts. Mums ir arī digitālie tīkli. Varbūt pie tā ir vērts strādāt, un kā jau es jums sacīju, apmaiņa uh, ar ekspertīzi ar dalībvalstu un reģionālajām administrācijām ir vēl viens jauns uh, aspekts, pie kura mēs strādājam. Pēdējais komentārs. Daudzi runātāji pievērsās pilsētas jautājumu. Pirmkārt, vairāk par 50% no ERAF investīcijām norisināsies pilsētās, taču tas nenozīmē, ka pilsētas to visu pārvalda, par to ir atbildīgas. Tāpēc, lai stiprinātu pilsētu lomu, un Jūrsta Eiropas parlamentā un e, reģionu komitejā pieprasījāt 5% ERF reis, no ERF resursiem, jo tieši šīs iesaistītās puses ir daļa no struktūra fondu īstenotājiem, nevis vienkārši tikai investīciju saņemšanas kontekstā. Kā jau sacīja komisārs, mēs esam gandarīti par to, ka izmantojums ir augstāks par 5%. Nu, tas tā nav spēkā visās dalībvalstī, taču es domāju, tas ir diezgan pozitīvi. Otrakārt, e, jauninājumi šajā jomā bija inovatīvās urbānās darbības. Mēs dodam prioritāti tiem projektu pieteikumiem, ko saņemam līdz nākošā gada beigām. Uh, Tur ir runa par 350 miljonu budžetu. Tā sāks nākošu gadu. Pēdējais punkts, tad tiešām beigšu uzstāstāšanu. Runājot par urbāno darbu kārtību. Mums ir tagad bijusi komunikācija par uh, sabiedrisku apspriešanos. Tā būtībā ir tagad beigusies. Daži paziņoja, ka viņiem vēl vajadzīgs dažs dienas, lai iesūtītu savus pārskats. Nākošais solis tad ir izanalizēt nostājas, un tad tas jau būs jaunās komisijas kolēģijas ziņā pieņemt lēmumu par to, kādi ir nākošie soļi spērami urbanās darbkārtības kontekstā. Priekšsādātājs kundze, tas ir viss, kas man bija sakāms trīs minūšu laikā. Paldies, ar priekšsādātāju. Augstu vērtēju jūsu uzstāšanos trīs minūšu laikā. Bosņā kungs. Uh, Jums un man katram ir pa trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, man būs vajadzīgs mazāk laika. Ir grūti rezumēt visu, kas šeit izskanējis, tikas kartas dažād, daudzas dažādas tēmas. Taču viena lieta šeit ir pilnīgi skaidra. Mūs uztrauc laiks, ka ir aizkavējumi jau šajā gadā, kas bija domāts kā pirmais finanšu perspektīvas gads, mē, gads mēs turpinām, mēs tuvojamies gada beigām un uh, īpaši daudz mēs sasnieguši nesam. Mēs vēlētos pabeigt darbu pie dokumentiem, tas ir mūsu uzdevums šodienai. Un tad vēl kaut kas, kas šeit izskanēja vairāk kārt, tas ir ļoti svarīgi, proti jāievēro daudzējādās pārvaldības noteikums, multi-governance, tad mums jābūt arī aktīvam partnerim, kura viedoklis tiek ņemts vērā, ar kuru rēķinās, pieņemot svarīgus noteikums gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Un es gribētu uzsvērt to, mm, paraugu prakses jautājumu. Es domāju, paraugu prakses parādīšana ir ļoti vērta, jo mēs meklējam labos paraugus, kas ir izveidojušies dažādās Eiropas malās, un ļoti labi ir apmainīties ar šo paraugu praksi, lai visi spēlētāji tiek iesaistīti šajā apmaiņā. Nobeigumā vēlos pateikties par visu, ko sacījāt. Domāju, esam piefiksējuši šeit daudz svarākus punktus. Es domāju, arī reģionu komiteja ir guvusi ieskatu, vīziju, un mēs daudz šodienas laikā esam jau panākuši. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka organizējat šo sanāksmi. Paldies! Liels paldies jums par jūsu īsajiem secinājumiem, noslēguma vārdiem. Vēlos turpināt bulgāru valodā. Man ir šī vienreizējā iespēja, reti tāda gadās izmantot šo iespēju. Dāmas un kungi, es eh, vēlētos visiem pateikties par līdzdalību šodienas diskusijās. Mēs eh, šodien runājām par eh, veselu virkni problēmu un eh, runājām par iespējamiem risinājumiem. Mēs arī pieminējām dažādas nozares, kurās vēl ir daudz darāmā. Es ceru, ka mēs sadarbosimies šo problēmu risināšanā. Es gribētu parunāt par trīs tematiem, kas, manuprāt, ir galvenie temati šīs dienas diskusijās. Pirmkārt, mums ir jābūt tuvākiem pilsoņiem. Mums ir jābūt tuvākiem tam, ko pilsoņi no mums sagaida, kādus rezultātus pilsoņi grib redzēt. Mums ir jādomā arī par kopējiem projektiem un par instrumentu izmantošanu reģionālās politikas ietvaros. Tiek arī apgalvots, ka reģionālā politika uh, nodrošina, lai Eiropas Savienība būtu tuvāka tās pilsoņiem. Tā tas arī ir, taču no mums visiem, kas šajā jomā strādā, ir atkarīgs tas, cik tuva būs reģionālā politika Eiropas pilsoņiem. Vēl viens svarīgs temats ir integrēta pieeja um, reģionālajā politikā. Treškārt ir jāveicina administrācijas kapacitāte, uh, ir jānodrošina parāk prakses apmaiņa un arī mācību organizēšana. Šādā gadījumā Eiropas pilsoņi piedalīsies mūsu kopējos centienos. Šie centieni ir būtiski, lai mūsu reģionālā politika būtu labāka, lai mēs varētu radīt Eiropas pilsoņiem labākus dzīves apstākļus. Mums jau ir pieredze attiecībā uz sadarbības attīstīšanu. Es vēlētos visiem pateikties par dalību šodienas diskusijās. Paldies arī tūkiem, kas nodrošināja to, lai mēs visi viens otru saprastu. Es vēlētos arī pateikties organizētājiem, Vēlu jums visu to labāko tālākajos jūsu gaitās, un līdz ar to es slēdzu mūsu uh, kopējo sanāksmi, kur tikās divas komitejas.